Ladies and gentlemen, good morning. Dāmas un kungi, labrīt. Sāksim darbu. Mm. <clears throat> At the outset I have one announcement to make and then... viens paziņojums. Būs nepieciešams šī rīta sadaļā izmantot balsošanas kartītes, līdz ar to sagatavojiet balsošanas kartītes. No, alarm. I would like to now to inform you. Vēlos jūs šobrīd informēt par lēmumiem, kuri ir pieņemti koordinātoru sanāksmē. Referentu iecelšana. Marīnu Pintu iecelts kā referents jautājumā par Daninika deputāta imunitātes atcelšanu. Andrzej Duda kungs, deputāta imunitātes atcelšana Sergejam Staniševam, Haidī Hautalas kundzi, deputāta imunitātes atcelšanai Žerom Lavie kungam, pastāvīgie referenti juridiskajiem, eh, tieskajiem pamatam Hautals kundzes, subsiditācija jautājumiem Ferāras kundze, strīdīgiem jautājumiem. Kavadjākungs komitoloģijas jautājumiem, deleģētiem pilnvarām, deleģētiem aktiem saierkungs, kodifikācijām un pārskatīšanām maštalkskungs. Tālāk referenti ziņojumiem, atzinumiem ir nolemts, ka pagaidu ziņojums par prokuroru biroju to ņem sociāldemokrāti. Caurskatāmība, atbildība un integritāte Eiropas Savienības iestādēs to ņem priekšsarētājs. Rezolūcija priekšlikumi. Koordinātori izlēma sniegt atzinumu vēstules formā saskaņā ar 133. reglamentu punktu rezolūcijas priekšlikums, ko iesniedz Bizoto kundze 2014. gada 3. novembrī par eh, fiskālā kompakta nesadarību ar Lisabonas līgumu koordinātori ņēma vērā rezolūcijas priekšlikumu, ko 2015. gada 8. janvāra lēmumu par Eiropas e, instances izveidi. Koordinātori vienojās pieprasīt komitejas vizīti Eiropas patentu birojā Minhenē 2015. gada otrajā pusē, reaģējot uz ielūgumu, kas saņemts no šīs iestādes priekšsēdētāja Bernardo Batistelli. Koordinātori vienojās izveidot darba grupu un projektu komandu saistību juridiskiem jautājumiem robotikas attīstības jomā. Referente Delvo kundze. Koordinātori izlēma INTA locekļiem un tā sekretariāta locekļiem izsūtīts tiks uzaicinājums piedalīties darba grupā par autortiesībām atkarībā no atsevišķo sanāksmu tematiem. Koordinātori vienojās prasīt politikas nodaļai sastādīt priekšlikumus semināriem par tiesisko kompetenci Eiropas Savienībā. Tālāk mūsu šī gada apmeklējuma kalendārs, vizīšu kalendārs, to apstiprināja koordinātori. Uz Latviju Eh, datumi vēl tiks ierosināti. Grieķija 18. līdz 20. marts uz vizīti Zviedrijā no 8. līdz 10. aprīlim uz Vašingtonu no 8. līdz 10. aprīlim uz Hāgu 5. maijā uz Kievu 18. un 19. jūnijā. Juridiskais dienests sagatavos prezentāciju atzinumam 2 šķērsvītra 13 eh, no Eiropas Savienības tiesu. Atzinumā ir iekļaut vairāk juridiski iebildumi pašreizējiem priekšlikumam, līgumam, uh, dalībai Eiropas Savienībā ECH, no ECHR puses. Koordinātori vienojušies eh, meklēt iespēju organizēt kopīgu uzklausīšanu ar TRAN un ITRE komiteju par vasaras laiku 24. martā komitejas sanāksmes ietvaros. Un visbeidzot, koordinātoru sanāksme nākamā tiks organizēta otrās komitejas eh, sanāksmes dienas rītā. Tātad tas būs otrdienas vai trešdienas rītā, eh, nevis iepriekšējās dienas vakarā, un tā tas būs pirmo pusgadu. Tāda ir koordinātora lēmuma. And now we Tagad ejam tālāk. 12. punkts. Divpadsmitais līdz deviņpadsmitais, ja var tā darīt. Hautals kundze var vēlas izteikties, viņa ir referente par visiem šiem punktiem. Ja nē, tad eh, es ierosinu uzreiz balsot par šiem ziņojumiem blokā. Nu, Hanibols kundze vēlējās pēc tam izteikties. Hautals kundze vispirms. Paldies, priekšsarētāji. Es vēlos ierosināt balsot tulīt un negrozīt ziņojumu, jo padome ir ļoti ilgi uh, varējusi vienoties, un tāpēc es šobrīd nepiekrītu grozījumam ar ierosinājumu pagarināt laiku, kas paredzēts šo pieņemšanai no diviem mēnešiem uz četriem mēnešiem. Un ļaujiet man papildināt eh, kaut ko, un ko es domāju, ka Hanibals kundze to eh, pa, arī paplašināt apspriedīs. Mums bija diskusijas par eh, šīm trešo valstu spējām īstenot savus saistības saskaņā ar Hāgas konvenciju par bērnu nolaupīšanu. Un Hanibals kundze varētu nākt klājā ar konkrētu priekšlikumu, bet tad, kas attiecas uz pārējo, es uzskatu, ka mēs varam balsot. Hanibals kundze. Paldies priekšsarētājiem. Es arī piekrītu, ka mēs varētu balsot. Bet man rada bažas šis astoņas valstis, uh, un attiecībā uz dažām, vai viņas tiešām arī spēj īstenot nepieciešamās prasības, ko izvirs Hāgas konvencija. Jo, kā mēs zinām, valstis prasa izvērtēt tās valsts, ar kurām tiek slēgta līguma. Un to, protams, e, veids Eiropas Savienība. Un nekas nav izveidots šādu izvērtēšanu veikšanai. Un es tad arī saprotu, ka dažas no šīm valstīm nav izveidojuši at, attiecīgās procedūras un likumus vēl, bet liela daļa no viņiem ļoti cenšas to izdarīt. Līdz ar to pastāv viedoklis, Tas ir e, cits starpā ar Eiropas e, tiesību institūtu viedoklis, ka labākais veids, kā panākt to, lai šīs valstis atbilstu saistībām, ir ļaut viņām pievienoties konvencijai. Mums vajadzētu nevis iebilst, bet atbalstīt. Bet mums jāapzinās arī situācija šajās valstīs, par kurām e, šobrīd runājam. Līdz ar to es ierosinu organizēt uzklausīšanu nepārāk tālā nākotnē, lai varētu apspriest detalizētāk šos jautājumus un skatīties, kāda ir tālākie risinājumi iespējami. Tāpat es vēlos arī e, ierosināt apmeklējot Hāgu, ietverto arī šīs konvencijas e, jautājumu skatīšanu tad, kad esam Hāgā. Priekšsēdētājs, paldies! Varam tad ķerties pie balsošanas. Vispirms mēs balsosim par astoņiem identiskiem grozījumiem pirmajam pantam ievad daļai. Džambaska kunga grozījumu. Balsojam paceļot rokas. Referents eh, ieteikums ir noraidošs. Līdz ar to, kurš ir par? Pret? Atturas? Paldies! Tagad izmantosim balsošanas kartītes. Balsojam par ziņojumu projektu kopumā. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Aha. Uh, Pēc manas informācijas pārāk daudz cilvēku šobrīd balso. Divi par daudz no EPP un viens no ALDE vēl liekas. Tas ir interesanti. Beidzam balsot. Pieņemts. Vēlreiz balsojam elektroniski par normatīvajām rezolūcijām. Sākam balsot. Everybody voted. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam Hautals kundzi. Līdz ar to ejam tālāk pie 20. punkta darba kārtībā. Pilsoņu un uzņēmu brīvas pārvietošanas veicināšanu. Un vārdu dodam referentē Delvo kundzei. Is that so? Uh, uh, Manuprāt, uh, mēs bijām paredzējuši balsot par mandātu. Esmu mazliet apjukus. Es domāju, mēs varam vienkārši balsot. Priekšsēdētājs, protams, ja jums nav komentāru, mēs varam uzreiz ķerties pie balsošanas. Tātad balsosim elektroniski. Sākam balsot. Everybody voted. Close the vote. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk balsosim par 21. punktu. Pilnvaru pārbaude. Vēlos paziņot, Esmu izņēmis vairākas rinkops no ziņojuma projektu. Un jūs to redzat atpoguļot arī balsošanas sarakstā. Šoreiz balsojam tikai paceļot rokas. The, okay, the final volume. Jā, kā man saka, tad gala balsojums būs elektronisks. Sākam. Ceturtais punkts. Kurš par? pret, atturas, divi atturas. Pieņemts. Ejam līdz ar to tālāk. Ceturtais grozījums. Kurš par? Pret. Atturas Pieņemts. Piektais grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Tālāk sastais grozījums. Kurš par? pret, atturas. Amendment 8. Yes, yes. Amendment 8. Astotais grozījums, kurš par? Pret. atturas, pieņemts. Varam balsot par 9. līdz 15. grozījumam blokā. Kurš par? Pret? Atturas? Tālāk man jāiesniedz mutisks grozījums. Numur viens. Filipam būs pilnvaras beidzās 21. decembrī pagājušajā gadā. Kurš par? Pret? Atturas? Tālāk balsojam par ziņojumu kopumā. Elektroniski sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Varu apsveikt pats sevi. Yeah. Okay, uh, 22, yes. Yeah, just one single one. Uh, number 20. 22. darba kārtības punkts. Ķeramies uzreiz pie balsošanas. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 23. darbkārtības punkts. Eiropas procedūra maz apmēra prasībām. Un vārdu dodu Geringers kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Kēringers kundzes atvainojas, Tūras kundz, kungs lūdz vārdu vai par reglamentu. Uh, Es gribēju lūgt ceturto un trešo punktu nobalsot vēlreiz ar 34. punktu un pārcelt to drīzāk uz rītu, nevis pēcpusdienu. yes, I think that is, that is viable or to do it. Nu jā, varbūt, ka mēs to varētu paņemt kā pēdējo punktu pirms pusdienu pārtraukuma. Tas arī būtu iespējams. Uh, Yes, yes, yes, before. Thank you very much. Uh, Mrs. Geringer. Paldies, un tad Geringers kundzē vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlējos jūs iepazīstināt ar grozījumiem, kas iesniegti par tekstu kopumā, par mazo prasību procedūru, un mēs saņemam kopumā 86 grozījumu priekšlikumus. Paldies! Daudz no šiem grozījumiem papildina tekstu un uzlabo to. Bet varbūt nedaudz par to, eh, kas tad tiek piedāvāts šajā regulā. Komisija ir atzinusi, ka pastāv zināmas problēmas ar eh, maza apmēra strīdu risināšanu īpaši, ja runa ir par nelielām naudas summām, un visvairāk problēma ir saistītas ar pārobežu kontekstu. Problēmas e, galvenokārt ir saistītas ar to, ka netiek pārzināta tiesiskā sistēma citā valstī, tiesu sistēma citā valstī. E, bija jūtama arī tiek uzsvērta arī nepieciešamība pēc tulkojumiem, pēc mutiskas tulkošanas, ceļošana no vienas valsts uz e, otru un tā tālāk. Un tā kā šādas pārobežu, šādu pārobežu darījumu kļūst arvien vairāk, ir nepieciešams uh, rast optimālu veidu, kā risināt nelielus strīdus, lai nodrošinātu atbilstošu ekonomikas funkcionēšanu. Es patērēju, esmu iesniegusi virkni grozījumu par šo priekšlikumu. Un visumā priekšlikums ir ļoti labs, tam praksē arī vajadzētu labi darboties. Un es gribētu, lai mazo pracību procedūra būtu pēc iespējas vienkāršāk pieejama. Uh, visiem neatkarīgi no tā, kurā valstī cilvēks atrodas un kurā valodā runā. Eiropas parlamenta rezolūcija no 2011. gada 25. oktobra uzsver e, faktu, ka um, mazo, e, teiksim, šādu te mm, mazapjoma prasību eh, iesniedzēji ļoti reti vēršas eh, pārbitrāžas tiesās Eiropā. Eh, runājot par to, kas tad īsti tiek uzskatīts par maza apmēra prasību, piekrītu komisijai ka pārobežu darījumu gadījumā būtu jānosaka slieksnis 10 tūkstoši eiro apmērā. Pašlaik tas ir e, 2000 un tas īsti labi neļauj izmantot šīs e, regulas priekšlikuma normas, jo mazo un vidēju uzņēmumu gadījumā laikālākā daļa strīdu ir uh, par summām, kas pārsniedz 2000, un lai atvieglo dzīvi mazajiem vidējiem uzņēmumiem, uh, īpaši veicot pārobežu darījumus, būtu ļoti labi noteikt šo te slieksni 10 tūkstošu eiro apmērā, kas ļautu mums atrisināt ļoti daudzas problēmas. Vēl kāds komentārs par šo tēmu? Ļoti bieži cilvēki nesaprot, kas tad īsti ir domāts ar mazo prasību un kā termins var būt eh, mazā prasība ir diezgan uh, maldinošs. Jo dažiem prasība, maza prasība tiek uztvērta, uh, eh, teiksim, minimālās algas kontekstā attiecīgajā valstī, kur kādā, uh, kur desmit tūkstošos šķist, šķist milzīga summa. Um, Apvienotā karalistē, piemēram, slieksnis eh, mazajā prasībā ir 12 tūkstoši mārciņu, tā kā mm, pats šis termins mazā prasība var būt diezgan maldinošs. Un, ja tas tā ir, tad iespējams, ka termins ir jāmaina un jāsaka prasības līdz 10 tūkstošiem eiro. Mēs varam runāt par atvieglotu procedūru prasībām, kuras nepārsniedz 10 tūkstošu eiro slieksni. Un tas ir vienīgais veids, <clears throat> kā mēs varam radīt kaut kādu ievērības cienīgu ietekmi uh, Faktiski, jebkuram cilvēkam, ieskaitot vienkāršus cilvēkus un mazos nedēļas uzņēmums, ir jābūt spējīgiem, jābūt iespēja izmantot uh, šo te sistēmu. Kas at attiecas uz uh, sliekšņu mainīšanu uh, privātpersonām. Varētu noteikt divus uh, sliekšņus, uh, vienu atsevišķu slieksni uzņēmumiem, vienu privātpersonām, bet tas, manuprāt, tikai sarežģītu procesu. Labāk būtu skaidri un caurskatāmi uh, nosacījumi, kas ir vienlīdz saprotami visiem, gan uh, privātpersonām, gan uzņēmumiem. Runājot par juridiskajām izmaksām un e, ierobežojumiem, tas ir diezgan pretrunīgs jautājums. Tekstā neesam paredzējuši nekādus ierobežojumus, jo tas ir dalību valstu ziņā. Jak najniższe i adekwatne do kwoty roszczenia, bo jeżeli juridiskajām izmaksām vajadzētu būt pēc iespējas mazākām un, protams, kā uh, eh, samērojamām ar prasības apmēru, jo, ja jau uh, tiesvedības vai, vai mm, prasības izskatīšanas izmaksas ir augstākas par pašu prasības apmēru, tad nav nekādas jēgas uh, vispār uzsākt šādu procedūru, jo gal galā cilvēki vienkārši necīnīsies par savām tiesībām tādēļ, ka tas neatmaksāsies. Uh, bija diskusijas arī par minimālo apmēru, kas būtu jānosaka um, tiesvedības izmaksām. Tas būtu saprotams un attaisnojams atsevišķās dalībvalstīs. Tas uh, var būt uh, pasargātu no. Uh, prasību lavīnas par ļoti mazām uh, prasībām. Tā tad nosakot kaut kādu minimumu 34 eiro, tā tad uh, ne mazāk. Tātad mazāku, mazākas izmaksas uh, nevar paredzēt. Tālāk iespējas uh, veikt apmaksu ar bankas karti konti vai ar bankas pārskaitījumu. Kādreiz e, šī sistēma bija tāda, ka bija jāierodas tiesā, lai varētu veikt apmaksu, bet e, man ar prieku jāatzīst, ka mūsu jaunajam priekšlikumam e, padome arī nav pretī. Daži grozījumi ļoti labi iekļaujas komisijas priekšlikumā, it īpaši 72. grozījums, kurā ir teikts, ka juridiskās izmaksas lietas izskatīšanas izmaksām nebūtu jāpārsniedz izmaksas, kas tiek prasītas līdzīgā gadījumā, un nevajadzētu būt tālākām izmaksām pārobežu kontekstā, Ir arī virkni citu ļoti veiksmīgu grozījumu. Piemēram, par pakalpojumiem, veidlapu, tāda palīdzība veidlapa aizpildīšanā un tam līdzīgi bet uh, ar šiem grozījumiem, protams, būs diezgan grūti izsisties cauri padomē, taču mēs jau vienmēr varam mēģināt. Ir virkne grozījumu, uh, kas attiecas uz regulas īstenošanu uh, vairākās stadijās. Mēs visi saprotam, ka dalībvalstīm, protams, ir nepieciešams laiks, lai tiesība akta teksts tiktu īstenots. Un uh, vēl kāda ideja, kas tika pausta, ir iespēja risināt strīdus, izšķirt strīdus, izmantojot videokonferenci, bet uh, šeit ir jānodrošina tas, lai tiesas būtu uh, tehnoloģiski aprīkotas un varētu to darīt. Protams, mēs turpināsim strādāt pie šī teksta, lai rastu apmierinošu kompromisu, lai varētu nobeigt darbu pie šī e, dokumenta un lai šis e, teksts kļūtu par vienu no Latvijas prezidentūras veiksmēm. Tagad e, došu vārdu kolēģiem. Hannibals kundze. Vēlētos pateikties referentei, eh, prezentācija bija ļoti skaidra, un es varu piekrist visam, kas šeit izskanēja. Ir kāds papildu punkts, ko gribēju pieminēt. Informēšanas jautājums. Šis punkts nevienmēr ir minēts pietiekoši bieži. Lieta tāda, ka cilvēki nepārāk daudz zina par visu šo lietu. Mēs eh, par to runājam, runājam par grozījumiem. Uh, bet eh, kā eh, informēt dalībvalstīs cilvēkus eh, par šīm lietām, arī tas būtu tekstā kaut kur jāparedz. Paldies, Raģev kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Cienījamie kolēģi, es vēlētos sveikt referentu, referenti par lielisko darbu, pie šīs regulas mm, sliekšņi un dažādu sliekšņu noteikšana juridiskām un fiziskām personām ir uh, saskaņā ar ekonomiskajām realitātēm. Sliekšņu pacelšana virs desmit tūkstošiem, uh, nu tad eh, visa piemērošana ļoti sarežģīties, jo mēs sarežģīsies, jo mēs šeit runājam par mazajām prasībām. Uh, Tālāk nevajadzētu arī palielināt tiesu kompetenci uh, starptautiskā līmenī tur, kur to visu var izdarīt ar esošām uh, dalībvalstīs jau esošām procedūrām. Kompetentās, uh, ja kompetentā tiesa atrodas tajā pašā dalībvalstī, tad prasība arī tur būtu jāizskata, lai izvairītos no izdevīgākās jurisdikcijas meklēšanas ja eh, kāda no pusēm atrodas citā dalība valstī, nevis tā, kur ir kompetentā tiesa, tad uh, uzklausīšanas vajadzētu eh, ļaut veikt ar videokonferenču starpniecību un uh, nodrošināt uh, tiesas ar attiecīgo aprīkojumu un dot attiecīgu pārējais periodu, lai tiesas varētu paspēt šādu aprīkojumu iegādāties. Budalkungs. Paldies, vēlētos apsveikt referenti par ieguldīto darbu. Es domāju, ka tas ir uh, absolūti nepieciešams, uh, lai mēs informētu sabiedrību, jo tas ir instruments, kas uh, ļautu cilvēkiem risināt vai iesniegt savas mazās prasības Uh, ir jāatceras, ka uh, šī te regula attiecas uh, tikai uz tām prasībām, kurās iet, ir klātesošis pārrobežu elements. Taču es tomēr vēlētos pastāvēt uz to, ka ir jānošķir un jānosaka dažādi liekšņi uh, juridiskām personām un fiziskām personām. Jo, ja mēs vēlamies izveidot praktiski piemērojumu rīku un uh, ļaut risināt maziem vidējiem uzņēmiem problēmas, ar kurām tie sastopas, mm, tad mums ir jādomā par to, lai šis instruments būtu Uh, dar, vai darbotos arī kā preventīvs instruments. Jo r, uzņēmēji, negodīgi uzņēmēji padomās divreiz, vai viņi var atļauties vienkārši nemaksāt saviem partneriem naudu, ko tiem ir parādā. Nu, es domāju, ka Es saprotu, ka par tādu kopi, kopīgu apmēru būs grūti vienoties, jo tas, kas ir mazs Rumānijā, var, eh, var kas ir mazs eh, apvienotajā karalistē, var nebūt mazs Rumānijā, bet, bet mums ir jādomā par ļoti daudziem aspektiem, piemēram, par kravu pārvadātājiem, kas eh, braukā no vienas valsts uz otru. Jādomā arī par īstenošanas termiņiem. Nu, te ir pa, jāparedz vismaz 12 mēneši, 6 mēneši ir pārāk īsts periods. Nu, nevar, piemēram, izsludināt konkursu un organizēt iepirkumu kaut vai IT uh, nodrošināšanai. Tā kā vajadzētu padomāt par šiem termiņiem, regulas ieviešanai. Paldies, Uspatskih kungs. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Es vēlētos pateikties eh, referentē un arī citiem, kas ir iesnieguši grozījumus, mm, kurus mēs pašlaik apspriežam. Es atbalstu grozījumus, kas skaidri nosaka atšķirību starp uh, juridisku personu un fizisku personu. Un tagad ir eh, skaidrāks kļuvis tas, ka procedūra tiks piemērota ne tikai uzņēmumiem, bet arī Eiropas Savienības pilsoņiem. Grozījumi, kas runā par sliekšņiem, arī ir saistīti ar šo nošķīrumu. Manuprāt, būtu visai liederīgi noteikt atšķirīgus sliekšņus juridiskām personām un fiziskām personām, un tāpēc mans priekšlikums ir saglabāt 10 tūkstošu slieksni, slieksni juridiskām personām un noteikti 4 vai 5 tūkstošu uh, slieksni fiziskām personām. Vēl kāds grozījuma bloks ir saistīts ar uh, prasību veidiem vai tipiem, uz kuriem būtu attiecināma šī procedūra. Vai mēs runājam par visām prasībām, uh, kurās ir pārobeža aspekts, vai mēs runājam par prasībām tajos gadījumos, kad šis pārobežu elements ir vai nav klātesošs, un ja šī procedūra tiek piemērota mm, visplašākajā veidā, manuprāt, tas būtu uh, labi, jo procedūra būs ātrāka, uh, Mm, vienkāršāka nekā visas citas, eh, nekā visi citi tiesību aizsardzības līdzekļi, kādus piedāvā dalību valstu tiesas. Un tāpēc es neatbalstu te nekādus ierobežojumus, atbalstu arī uh, elektronisko līdzekļu izmantošanu, uh, arī uh, tiesu proces, procedūru izdevuma apmaksa elektroniskā veidā ir kaut kas, ir kaut kas tāds, ko es atbalstu. Un tas nāks eh, tikai par labu un varbūt ievedīs mūsu tiesas 21. gadsimtā. Un vajadzētu piešķirt pēc iespējas īsāk laika tiesām sagatavoties eh, visu šī izpildē. Kamanīnī kundze. Uh, Paldies, priekšsēdētāji! Es arī vēlētos sveikt referenti par ļoti labi sagatavotu ziņojumu. Es gribētu pieminēt trīs jautājumus. Pirmkārt, es piekrītu Hanibolas kundzei, kas teica, ka ļoti bieži šo procedūru neizmanto tikai tāpēc, ka par to nezina. Vienalga, kādus grozījumus mēs eh, sagatavosim un vienalga, kāds šis ziņojums izskatīsies, uh, To vajadzētu vienmēr skatīt kopā ar metodēm un pasākumiem, mm, kas veicinātu izpratnī par šo procedūru. Kas tad īsti ir maza apmēra prasība? Es patiešām novērtēju, ka jūs atsaucāties uz uh, Lielbritāniju, kur pašreizējā procedūra paredz, ka maza apmēra prasība ir 12 tūkstoši mārciņu. Taču Lielbritānijas situācija neataino situāciju visās dalībvalstīs. valstīs šīs situācijas ir ļoti atšķirīgas. Maza apmēra prasības var būt 3500 eh, eiro līdz pat Lielbritānijas līmenim. Tas ir tāpēc, ka maza apmēra prasības eh, definēšana ir atkarīga no ekonomikas, un tā ir atkarīga arī no vidējiem ienākumiem. Ja mēs paskatāmies, piemēram, uz vidējiem ikmēneša ienākumiem mūsu dalību valstīs, tad ir tādas valstis, kur šī ienākumi ir tikai daži simti eiro. Un ir arī tādas dalībvalstis, kur šī ienākuma ir pāris tūkstoši eiro. Gatavojot eh, šādu procedūru, kas attiecas gan MVU, gan uzņēmumiem ar ierobežotu atbildību, un arī uz cita veida uzņēmumiem un uz uzņēmumiem, kuriem ir mazāk resursu, Es domāju, ka mums vajadzētu ņemt vērā sociāli ekonomisko scenāriju, ar kādu mēs strādājam. Tieši tāpēc es atbalstu to, ka vajadzētu nošķirt eh, maksimālo summu fiziskām personām un maksimālo summu juridiskām personām. Mans pēdējais punkts attiecas uz elektronisko līdzekļu izmantošanu pierādījumu vākšanai. Es domāju, ka Eh, tieši tā arī vajadzētu rīkoties nākotnē jebkurā juridiskā sistēmā. Taču es saprotu, ka ne visas dalībvalstis ir apkopojušas pietiekami daudz resursu, lai varētu šos jautājumus atrisināt. Tieši tāpēc es gribētu ieteikt 12 mēnešu periodu, nevis 6 mēnešu periodu direktīvas īstenošanai. Paldies! Thank you, Mr. Le Paldies, Libertona kungs! Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu teikt, ka es atbalstu šo uh, sistēmu attiecībā uz maza apmēra prasībām pārobežu jurisdikcijā. Šī sistēma noteikti nekādā veidā neapdraud nacionālo tiesvedību, jo te ir runa tikai par pārobežu lietām, nevis par iekšējām valsts lietām. Pašlaik lielākā daļa no šādām maza apmēra pārobežu prasībām vispār netiek nekādā veidā regulētas, un īsnībā cilvēki vienkārši atsakās no savu tiesību aizstāvēšanas. Šī sistēma ļaus pielikt pielikta punktu uh, tam, ka šādas tiesatības vispār nav. Uh, ir arī tādas prasības, kas uh, ir mazākas par 2000 eiro, un uh, tās ir diezgan slikti pazīstamas. Tieši tāpēc vajadzētu par šo procedūru vairāk informēt. Es atbalstu to, ka mēs eh, palielinam šos lieksi no 2000 eh, eiro līdz 10 000 eiro. Ir skaidrs, ka šādas maza apmēra prasības parasti ir lielākas par 2000 eiro. Pašreizējā sistēma īsnībā nekam neder. Eh, vienkārši tāda sistēma tiek izmantota kā eksperiments. Man īsti nepatīk ideja, ko šeit pauda vairāki kolēģi attiecībā uz to, ka vajadzētu noteikt atšķirīgus sliekšņus atkarībā no tā, vai runa par fizisku vai juridisku personu. Es piekrītu referentes kundzei šajā jautājumā. Es uzskatu, ka mums ir jāvienkāršo lietas. Mums vajadzētu nodrošināt, lai šā sistēma ir pazīstama, un tieši tāpēc nevajadzētu to pārāk sarešķīt. Noslēgumā. Galvenais iemesls, kāpēc es atbalstu šo lietu, ir tas, ka nu, kā jūs zinat, man nepatīk Eiropas Savienība kā tāda. Es eh, domāju, ka mums ir vajadzīga nācija Eiropa, un pat nācija Eiropā vienmēr būs pārobežu darījumi, un vienmēr būs vajadzīga šādu darījumu regulēšanas sistēma. Nu, tā ir veids, kā mēs varam izdzīvot Eiropas Savienībā. Uh, thank you, madam. Paldies. Došu vārdu tagad uh, referentei noslēguma vārdiem. Dziękuję Państwu za wszystkie Paldies, gadāmie kolēģi! Liels paldies par jūs izteiktajiem komentāriem! Komisijas priekšlikumā ir kāds elements, kas ir ieviests ar nolūku, lai veicinātu izpratni pilsoņu vidū, lai šī procedūra būtu vairāk pazīstama. Taču, ja jūs vēlaties, jūs noteikti varat izteikt arī citus priekšlikumus ar šādu pašu mērķi. Galu galā labu ideju nekad nevar būt par daudz. Mēs vēlētos, lai šī procedūra nekļūst par tādu, kas cilvēkus attur no tās izmantošanas. Mēs nevēlamies, lai e, visi pasākumi būtu pārāk sarežģīti, bet vienlaicīgi mēs nevēlamies, lai šī procedūra nebūtu cilvēkiem zināma. Attiecībās maz apmēra prasībām te ir runa tātad tikai par pārobežu darījumiem. Šādu procedūru nekādā gadījumā nevar izmantot vienas valsts robežās starp divām personām, kas atrodas uz vienas valsts teritorijas. Kā jau es minēju, šī procedūra attiecas tikai uz pārobežu darījumiem eh, starp pilsoņiem vai starp uzņēmumiem no divām dažādām dalībvalstīm. Tas nozīmē, ka nav nekādas konkurences ar vienas valsts tiesvedības sistēmu. Šeit ir runa par ļoti īpatnēju specifisku procedūru. Uh, Nākotnē mums vajadzētu domāt, kā šī procedūra varētu funkcionēt un vajadzētu nodrošināt, lai tā ir pietiekami efektīva. Ir skaidrs, ka dalību valstu ekonomikas ir atšķirīgas un vajadzētu ņemt vērā katras valsts atšķirības. Piemēram, ja kāds latvietis ved eh, tiesvedību ar kādu britu, ir skaidrs, ka šeit būtu jāpiemēro tādi augstāki griesti, nevis zemāki griesti, tikai tāpēc, ka te ir runa par mazāku valsti, kas ir iesaistītas rīdā. Bet, eh, protams, pēc kāda laika tās ekonomikas, kas varbūt attīstās tagad lēnāk, noteikti uh, varēs um, kļūt daudz ātrākas, piemēram, Polija pēdējos gados ir sasniegusi ļoti lielu progresu. Kā jau es teicu, mums ir jāatcerās, ka uh, ekonomika iet uz priekšu, un tieši tāpēc šeit nav runa par kaut kādu īstermiņa periodu, par ilgu termiņu. Tieši tāpēc es domāju, mums vajadzētu saglabāt desmit tūkstošu slieksni. Ja šis termins maz apmēra prasības rada problēmas, mēs varam to izņemt, un mēs varam teikt, ka te ir runa par prasībām līdz desmit tūkstošiem eiro. Šādā veidā mēs atsakāmies no termina maz apmērs, kas varētu mulsināt vairākus cilvēkus. Attiecībā uz dažādiem um, profilakses pasākumiem, ko jūs pieminējāt, protams, vajadzētu veicināt izpratni pilsoņu vidū, vajadzētu panākt, lai uzņēmumi izvairs no tādām situācijām, kas tiem var radīt problēmas. Vajadzētu arī panākt, lai visi pilsoņi zina, kā tiek veikti darījumi internetā, kam vajadzētu pievērst uzmanību, lai um, nebūtu nekādu krāpšanas gadījumu. Attiecībā uz tiesvedību, kas ir šīs regulas aptvērumā, viss ir pietiekami labi definēts. Eiropas komisija visu ir ļoti labi uh, izklāstījusi. Te ir skaidrs, kādas tieši tiesas lietas attiecas uz šo procedūru. Tātad arī izņēmumi šeit ir paredzēti. Mēs redzam, ka nav arī iesniegti grozījumi par šo jautājumu, tāpēc, ka regulas aptvērums ir ļoti labi definēts. Mums ir pilnīgi skaidrs, kādas prasības ietilpst šajā regulā. Tieši tāpēc arī es nevēlējos neko šeit grozīt. Es nevēlējos, lai situācija būtu sarežģītāka. Ja mēs saglabājam pašreizējo tekstu, tad eh, šajā gadījumā šeit viss ir skaidrs. Uh, Es sagatavošu kompromisu grozījumus, un mēs vēlreiz tiksimies ar ēnu referentiem. Es gribētu, lai šis eh, priekšlikums būtu pēc iespējas vairāk atbalstīts, tāpat arī mēģināšu pēc iespējas vairāk ņemt vērā jūs izteiktos komentārus. Taču man ir jāsaka, ka ir vairākas lietas, kas jau ir iekļautas regulā un kas ir pašsaprotamas. Tieši tāpēc nevajadzētu to vēlreiz atkārtot, nevajadzētu, piemēram, likt šeit iekšā pašsaprotamas uh, Eiropas Savienības tiesību normas. Tad šis teksts kļūs vēl sarežģītāks un to būs grūti lasīt. Es vēlos, lai šis teksts būtu pēc iespējas vienkāršāks un vieglāk saprotams pilsoņiem. Es ceru, ka jūs atbalstīsiet man sagatavoto priekšlikumu. Paldies! Tagad mēs varam pievērsties 24. darba kārtības punktam un došu vārdu referentam Kavadas kungam. Es atvainos, Kavadas kungs nav referents. Nu, man ir tāds uh, procedūras jautājums. Es nezināju, ka jūrī komiteja ir eksperimentu telpa. Es redzu, ka dienestī ir darījuši visu, kas ir viņu spēkos, taču mums vajadzētu pateikt tiem, kas ir atbildīgi par uh, eh, gaismu mūsu telpā, tad uh, vajadzētu teikt, ka mēs neesam no Arktikas. Mēs jūtam, ka ir ļoti vēs, un nevajadzētu būt tā, ka mums ir jāierodas uz sanāksmēm kažokos. Varbūt mēs varētu lūgt, lai uh, temperatūra zālē ir akceptējama. Es, protams, negribētu, uh, lai medicīnas izdevumi Eiropas Savienībā pieaug, tāpēc, ka visi mēs te saķersim bronhītus vai plāškarsoņus. Jums patiešām ir taisnība, Kavadas kungs, bet uh, dod tomēr vārdu koferātī kungam. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Nezinu, vai varēšu uh, sasildīt šo tālpu ar saviem vārdiem, bet mums jau ir bijusi viena iespēja šajā komitejā diskutēt par direktīvu. Mums arī ir bijusi iespēja šo jautājumu tā tuvāk izskatīt uzklausīšanas ietvaros. Šī uzklausīšana notika pirms Ziemassvētkiem. Šodien spēršu vēl solis priekšu. Mums ir paredzēta viedokļa apmaiņa par dokumentu, kuru es jums nosūtīju. Un šeit bija arī paredzēti grozījumi sākotnējā versijā. Es gribētu tagad eh, izdarīt īsu kopsavilkumu par nodeļām, kurām mums vajadzētu pievērst uzmanību. Tās, manuprāt, ir galvenās. Pirmais attiecas uz tiesībām identificēt akcionārus un informācijas sniegšanas atvieglošana starpniekiem, tātad te ir runa par akcionāru balsojumiem. Otrā nodaļa ir institūciju cauredzamība un līdzekļu pārvaldītāju Eh, caurdzamība, tāpat arī pilnvarnieku caurdzamība un eh, direktoru atalgojuma caurdzamība. Pēdējais atsevišķu darījumu pārbaudas tiesības, kas tiek piešķirtas individiem. Es domāju, ka mums vajadzētu paveikt darbu pie šīs direktīvas tā, lai tā varētu kļūt par daļu no plašāka tiesību aktu loka. Te ir runa par visaptverošu uzņēmumu pārvaldības ietvaru, un te ir runa arī par korporatīvo sociālo atbildību. Žakas Delors 94. gadā jau runāja par šiem jautājumiem. Protams, bez akcionāriem mums ir jāiesaistā arī citi atbildīgie, tā skaitā patērētāji. Jebkurā gadījumā mēs šos soļus veiksim kopā. Es gribētu mazliet detalizētāk pastāstīt par nodaļām, ko es tikko pieminēju. Personas datu aizsardzība, Kā jau es teicu, esmu ieviesis vairākus grozījumus, lai nodrošinātu, ka personas datu apstrāde notiktu saskaņā ar dalībās tiesību aktiem un direktīvu par personas datu aizsardzību. Šīs direktīvas redakcija paredz pēc iespējas mazāka apmēra personas datu nodošanu, ja ir runa par privāto sfēru. Es domāju, ka visiem to ir tiesības. Informācijas nodošana komitejām. Kā jau jūs zināt, šeit ir runa par pārobežu darījumiem. Akcionāru balsošanas tiesību izmantošana ir jāgarantē. Tieši tāpēc esmu padziļinājis šos tematus, kur varētu uzlabot informācijas sniegšanu par akcionāriem, jo īpaši, ja šī informācija ir vajadzīga starpniekiem. Vajadzētu arī paredzēt, lai šī procedūra būtu cauradzama un nediskriminējoša. Attiecībā uz ilgtermiņa akcionāriem esmu ieteicis dalībvalstīm izveidot elastīgus mehānismus, lai veicinātu to, ka E, akcionāri ir ilgtermiņa, nevis īstermiņa. Direktīvas mērķu starpā ir e, veicināt, lai uzņēmumi e, virzītos uz priekšu ilgtermiņā, lai tiem būtu ilgtermiņa vīzija par savu attīstību. Ir jāizvairās no īstermiņa pieejas, kas ļoti bieži ir novērojama. startautisku investoru un pilnvarnieku cauradzamība. Uzskatu, ka ir ļoti svarīgi saglabāt un uzlabot pašreizējos cauradzamības noteikumus komisijas priekšlikumā, jo īpaši, ja runa par institucionāliem investoriem un sponsoriem. Mums ir jāgarantē, lai institucionālie investori un līdzekļu pārvaldnieki, kā arī pilnvarnieki, ievērotu ļoti skaidru uzvedības kodeksu. Viens no sensitīvākajiem jautājumiem, kas atklājās iepriekšējās debatēs, ir direktora atalgojums. Ir vajadzīga ilgtspējīga politika atalgojuma noteikšanai lai mēs varētu nodrošināt, ka mūsu uzņēmumi tiek pietiekami labi pārvaldīti un lai tiem ir ilgtermiņa vīzija par konkurētspējas saglabāšanu. Tas nozīmē, ka mums ir jā, jāizveido atalgojuma vai kompensāciju politika. Vienlaicīgi ir ļoti būtiski, lai direktori balsotu par atbilstošu pārbaužu pasākumu īstenošanu. Esmu ieviesis arī dažus grozījumus, lai nodrošinātu, ka kompensācija politika būtu cauredzamāka. Viena no iespējām būtu, lai darbinieki pauž savu viedokli par uzņēmuma atalgojumu politiku. Nevajadzētu šīs tiesības autonomi piešķirt akcionāriem. Ir vienlaicīgi jākontrolē akcionāri no darbinieku puses uzņēmumā. Atšķirīgs atāgojums direktoriem. Atāgojumā, piemēram, varētu iekļaut iespēju iegādāties akcijas. Tam vajadzētu būt uh, tādai kā kompensācijai vai stimulam ilgtermiņa uzņēmuma pārvaldībai un vadībai. Tāpat arī ir jānodrošina caurredzamības uzlabošanas pasākumi, lai varētu nodrošināt uzņēmumu ilgtermiņa konkurētspēju un lai pārvarētu ierobežojumus un riskus, kas saistās ar peļņas gūšanu īstermiņā. Caurdzamība ir ļoti būtiska, taču visiem noteikumiem vajadzētu ņemt vērā atšķirīgas korporatīvās pārvaldības sistēmas, e, kas ir mūsu rīcībā. Vajadzētu atrisināt visas dažādās situācijas visā Eiropas Savienībā, neredot nekādu apdraudējumu vai pretrunas. Mēs nevēlamies, lai akcionāriem būtu pārāk liela vara. Mums ir jāsaprot, kuram ir tiesības balsot akcionāru sanāksmēs. Šeit parādās vairāki sensitīvi jautājumi, uz kuriem tika norādīts jau iepriekšējās debatēs par šo jautājumu, un tāpēc es labprāt gribētu apskatīt šos jautājumus ar saviem kolēģiem, sākot ar ēnu referentiem un ar tiem, kas ir iesnieguši grozījumus. Mūsu mērķis ir panākt tādu vienošanos, kas garantētu līdzsvarotu un efektīvu risinājumu. Tagad pēdējais punkts. Šīs direktīvas visvarīgākais mērķis ir nodrošināt to, lai šī direktīva būtu spēcīgāka, Mūsu uzdevums ir aizstāvēt parlamenta prerogatīvas. Tieši tāpēc es domāju, ka vajadzētu izmantot deleģētos un īstenošanas aktus. Mēs runājam par ļoti svarīgu tēmatu. Es domāju, ka to vajadzētu iekļaut korporatīvās pārvaldības koncepcijā, kas skatās uz priekšu. Ir jādefinē visu lomas un ir jānodrošina līdzsvars. Pēdējais par laika grafiku. Mēs esam nolēmuši par dažām dienām atlikt grozījumu iesniegšanas termiņu. Tagad šis termiņš ir 5. februāris. Varbūt eh, šīs dienas nav pārāk daudzas, tad, tad eh, mēs pārāk nepagarinam šo termiņu, bet varbūt jums tas palīdzēs tomēr pārdomāt eh, atsevišķās nodaļas, kas ir visbūtiskākās šajā tiesību aktā. Es domāju, ka ļoti svarīgi, lai šīs dienas tomēr būtu mazliet vairāk, lai mēs varētu savus pienākumus paveikt labāk bet eh, vienlaicīgi tas mums ļaus tomēr saglabāt kopīgo laika grafiku. 5. februāris ir termiņš grozījuma iesniegšanai, grozījuma izskatīšana februāra beigās, 23. vai 24. februārī, balsojums komitejā iespējams marta beigās. Tas būtu viss. Es labprāt uzklausīšu to, kas jums ir sakāms un gribu dzirdēt arī, kādi grozījums varētu būt. Paldies! Es gribētu jums atgādināt, ka esam iekavējuši. Mēs esam pārsnieguši mums atvēlēto laiku. 11.30 mums ir jātiekas ar Latvijas tieslietu ministru. Varbūt mums vajadzētu mazliet iesildīties vajadzētu diskutēt koncentrēti un patiešām mērtiecīgi. Došu vārdu komisijai, Joan, Joanai Sikurai Vitnebai. Paldies! Mēs vēlētos eh, patiešām pateikties Sergio Kaitāno Koferatī kungām par viņa izcilo ziņojumu par komisijas priekšlikumu. Esam ļoti pateicīgi referentam par pausto atbalstu šai svarīgajai iniciatīvai. Tās mērķis ir veicināt ilgtermiņa akcionāru iesaistīšanos un ilgtermiņa ilgtspējīgu korporatīvo pārvaldību. Šajā ziņojumā ir vairākas idejas, kas ir ļoti liederīgas un kas ļoti labi papildina komisijas priekšlikumu. Es gribētu norādīt uz to, ka Komisijā diskusijas dažkārt ir sarežģītas. Ir daži jautājumi, kas dalību valstīm ir grūti, un padomē parasti pastāv tendence šīs ambīcijas mazliet samazināt, lai panāktu kompromisu. Tāpēc mēs uzskatām ir ļoti būtiski, lai Eiropas parlaments saglabātu ambīcijas Protams, vienlaicīgi vajadzētu arī saglabāt elastīkumu, lai varētu panākt politisku vienošanos par šo failu. Divi, divas lietas, kuras es gribētu šeit uzsvērt. Ziņojumā mēs esam redzējuši vairākus ieteikumus attiecībā uz darbinieku un citu iesaistīto pušu iesaistīšanu. No komisijas puses mēs gribētu teikt, ka mēs nevēlētos, lai diskusijas parlamentā uh, tiktu uh, vairāk koncentrētas uz darbinieku iesaistīšanu. Ir dažādi delikāti jautājumi, kas dalību valstīm ir ļoti sensitīvi, tradīcijas dalību valstīs ir atšķirīgas. Mēs esam jau to pieredzējuši runājot par iepriekš izskatītiem tiesību aktiem. Vienlaicīgi ir jāsaprot, ka šis jautājums ir ļoti svarīgs. Te ir runa ne tikai par akcionāru tiesību direktīvu, bet arī uh, par citiem korporatīvās pārvaldības failiem. Mēs uzskatām, ka ir svarīgi nodrošināt horizontālas diskusijas par darbinieku iesaistīšanu akcionāru darbā ar komisiju, ar parlamentu un arī ar iesaistītajām pusēm. Tāds būtu mūsu ieteikums. Mēs negribētu, lai šīs debates koncentrētos uz šiem jautājumiem, runājot par šo direktīvu. Priekšlikums ieviest papildu mehānismus, lai veicinātu ilgtermiņa akciju turēšanu. Mēs uzskatām, ka ir svarīgi ieviest stimulus ilgtermiņa akcionāriem, bet vienlīdzīgi svarīgi ir paskatīties uz šiem atšķirīgiem mehānismiem. Dažiem mehānismiem ir nevēlamas sekas, piemēram, dubultas balsošanas tiesības. Esam pieredzējuši, ka dažās dalību valstīs tās tiek eh, izmantotas un pēc tam tiek kritizētas. Protams, ir ļoti labi runāt, domāt par šiem jautājumiem, bet šos mehānismus vajadzētu izvērtēt. Daži mehānismi ir labāki uh, par dubultajām balsošanas tiesībām. Varbūt lojalitātes akcijas ir labāks mehānisms. Mēs noteikti skatīsim stimulus ilgtermiņa akcionāriem. Mēs eh, šī gada beigās gatavosim ziņojumu par to, kā nodrošināt uh, tādu uh, uh, atbildīgāku izpratni par šo situāciju. Mēs uh, sāksim šo darbu jau šajā pavasarī, varbūt pat ātrāk, un beigās būs arī komisijas ziņojums, kur uh, mēs šo jautājumu skatīsim padziļināti. Tātad te ir runa par ilgtermiņa akcionāru stimuliem. Uh, Mēs vienlaicīgi arī saprotam, ka ekon komitejā notiek darbs, esam saņēmuši grozījumus no ekon komitejas puses. Daži no šiem grozījumiem mūsos izrāsa piesardzību. Mēs gribētu arī izskatīt e, juridiskās komitejas grozījumus, un mēs arī labprāt ņemsim vērā jūsu paustos viedokļus. Būsim jūsu rīcībā. Vēlreiz liels paldies eh, Sēčo Gaitāno Koferatī kungām. Paldies! Vikstrēms kundzei tagad vārds. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Eh, patīkam būt atkārt šajā komitejā, satikt jūs vecus draugus un jauns kolēģis. Kā Alderprint par šo uh, ēnu referentu šo dosie, vēlos pateikties referentam par paveikto darbu, tāpat arī viņa vēlmi sasildīt ar saviem vārdiem. Un tas daļai jums ir izdevies, jo šis ir ļoti aizraujošs dosie. Centos iepazīties ar visiem priekšlikumiem, bet man vēl ir jāiedzinās detaļās un vēl jāsatiekās ar visām iesaistītajām pusēm, pirms varu pilnībā izlemt. Bet šobrīd man vismaz ir skaidrība par vispārīgo pieeju komisijas eh, mērķi īstenībā un eh, nodomi ļoti labi. Un vēlos atbalstīt eh, šo ideju par stimulu noteikšanu ilgtermiņa akciju turēšanai. Jautājums ir, kā mēs sasniegsim šos mērķus. Tur mums ir detalizētāk jāpaskatās. Tāpat arī E, nepieciešamība panākt e, uzlabojumus. Ja man būtu jābalso par komisijas priekšlikumu, kā tas tiks mums iesniegts, tad man, diemžēl, jāsaka, ka es savai grupai ieteiktu noraidīt to. Bet Esmu pārliecināta, ka vienīgais veids uz priekšu ir smagi strādāt kopā, lai rastu kopīgu risinājumu, lai uzlabotu šo priekšlikumu, kur mums iesniegus komisija. Ar lielu darba apjomu, smagi strādājot, es domāju, ka mēs varam nonākt pie tāda ziņojuma, kas būtu pieņemams, bet kā es eh, jau minēju, tur būtu daudz, kas jāpārstrādā. Kopumā neesmu pārliecināta, ka tas, kas Eiropas uzņēmumiem ir nepieciešams, lai uzlabotu savu konkurētspēju, ir pārāk sīki detalizēti noteikumi no likumdevējiem. Mums jau tā ir par daudz šādu noteikumu. Tāpat absolūti neesmu pārliecināti, ka mēs stimulējam ilgtermiņa akciju turēšanu, aicinot uzņēmumus sastādīt dažādas politikas dokumentus man šeit ir acim redzams risks, redzams, ka mēs panāksim to, ko nevēlējāmies, respektīvi palielināsim birokrātiju un administratīvo slogu. Tāpat jau noslogotām Eiropas uzņēmumiem. Ilgtermiņā iesaistīšanās kā akcionāram uzņēmumā ir eh, kā izpausme vēlmei eh, strādāt šajā biznesā, nevis sastādīt politikas dokumentus. Tie no jums, kas varbūt atceras man darbu, eh, jūs zinat, ka esmu pārliecināta federāliste un atbalstu risinājums Eiropas mērogā. Un es uzskatu, ka lielākajā daļā gadījumu uzņēmumiem ir labāk, ja ir viena Eiropas norma, nevis vairāk kā 20 atšķirīgas nacionālās normas. Uh, bet es joprojām neredzu iemeslu eh, daudziem eh, priekšlikumiem šajā likumdošanas paketē. Piemēram, par atlīdzības jautājumu direktoriem. Tur varētu būt garantētas tiesības, ka akcionāriem eh, ir tiesības lēmt par atlīdzību, Bet kāpēc mums ir detalizēta norma jāiekļauj par to, kā konkrēti to panākt? Un kāda ir faktiskā nepieciešamība šeit? Populisti var šo atlīdzības jautājumu direktoriem izmantot arī, lai panāktu papildus balsis. Un vai kāds tiešām var patiešām apgalvot, ka marģināls izmaiņas direktora algās būs tās, kas ietekmēs Eiropas Savienības uzņēmumu veiktspēju globālā ekonomikā? Protams, ka nē. Svarīgais faktors ir tas, kādus strateģiskos lēmumus uzņēmumu pieņems. Un, godīgi sakot, tas, ka mēs ļaujam uzņēmumiem strādāt tā vietā, lai viņi pildītu saistības, kur radījuši pārāk ambiciozi Eiropas politiķi un birokrāti. Mums ir jāpanāk, lai akcionāri interesētos par lietām, kas ir daudz svarīgāki nevis kā, kā tiek noteikti direktoru atlīdzība. Kas runāja par eh, akcionāru identificēšanu, eh, tas varētu dot pievienoto vērtību Eiropas līmenī. Tāpat varbūt eh, tā varētu būt viena no jomām, kur mēs varētu strādāt detalizētāk pie šī teksta. Par transakcijām esmu nobažījusies par pārāk detalizēto priekšlikumu no komisijas. Nu, esmu pārliecināta, ka tas balstās uz e, pozitīvu vēlmi aizsargāt mazākumu akcionārus, bet pašreizējā formā e, ar šo tiesību aktu drīzāk rodas e, pārliek liels administratīvais sloks Eiropas uzņēmumiem, kas rada zaudējums arī ekonomikai un izslēdz arī iespēju panākt izaugsmi. Kolēģi, uh, Es cerēju būt pozitīvāka tajā, ko es saku jums šodien, bet varu vismaz apsolīt, ka strādāšu ļoti konstruktīvi, lai censtos uzlabot šos priekšlikumus kopā ar jums. Godīgi sakot, koferatīkums, es jūs eh, neapskaužu būt eh, referentam par šo sarežģīto dosjē, bet esmu pārliecināta, ka jūs visus eh, mūs varēsiet apvienot lai galu galā mūsu viedoklis, e, lai cik tie atšķirīgi arī būtu, tiktu apvienoti un e, panāktu pietiekam plašu atbalstu parlamentā. Paldies par uzmanību un ar nepacietību gaidu iespēju sadarboties ar jums. Paldies. Pieci cilvēki ir pieteikušies runāt. Mums ir desmit minūtes, līdz ar to paturiet to prātā. Nīblers kundze. Paldies eh, priekšsēdētāji, paldies arī referentei un par iespēju šodien diskutēt par šo jautājumu. Nu jā, laika mums ir tiešām maz, un es vēlētos varbūt nedaudz izklāstīt eh, problemātiku no manas valsts eh, problemā, tātad manas valsts pro, problemātiku. Un, Vācijā mums ir 9000 biržā kotētu uzņēmumu, Un e, mums ir arī e, daudz mazu uzņēmumu, kurā ir viens vai divi dalībnieki. Un, protams, ka ir arī ļoti daudz lielu uzņēmumu, un tad ir arī tādi vidēji uzņēmumi, nu tas e, klasiskais vidusposms. Un mēs daudz esam runājuši par birokrātiskā sloga nepaukstināšanu, esam runājuši par to, uh, ka ir uh, vajadzīga lielāka caurskatāmība un nevis lielāka birokrātija un lielāks uh, administratīvais loks, bet man ir tāds iespējas radies, uh, ka drīzāk tas viss noved pie lielākas birokrātijas nekā līdz šim. Runājot par prezidentūras priekšlikumu, nezinu, vai tas ir ņemts vērā Mums ir tāda juridiskā sistēma Vācijā. ka mm, ir īpašs orgāns, kas pieņem lēmumus uzņēma, un kopumā šī struktūra sastāv trīs dažādus uh, šos te orgānus, ieskaitot arī akcionāru padomi, uzraudzības padomi un tā tālāk. E, šis te jaunais e, priekšlikums atsevišķos apstākļos var e, pilnībā izmainīt mūsu sistēmu, kas ļoti labi ir strādājusi vairākus desmitgadus. Tāpēc mani grozījumi ir vērsti uz to, lai nošķirtu šo te uh, divpakāpju sistēmu no trīspakāpju sistēmas, kas e, mums ir uh, Vācijā. Uh, starp citu, tas ir attiecināms arī uz direktora atalgojumu jautājumu. To parasti nosauka uzraudzības padomi, un tas ir, manuprāt, labs un praktisks risinājums. Un jūs noteikti saņemsiet no manis grozījumus par šo tēmu. Tālāk transakcijas ar citu tiem uzņēmumiem, kā tas viss darbosies. Dažiem uzņēmiem ir nepieciešams pieaicināt ekspertus, tas viss prasa naudu un laiku, tāpēc es tiešām neesmu pārliecināta, vai tas ir labs praktisks risinājums. Un, esmu kritiski noskaņota līdzīgi kā Vikstrēms kundze un Koferatī kungu nemaz neapskaužu, jo eh, ar visu to tik galā būs sarežģīti, bet uh, izmantošu iespēju iesniegt grozījumus un turpināt šo debatu. Fosakungs, jā, paldies! Es varu atbalstīt un saprast nolūku, uh, kas stāvēs šī priekšlikuma, bet nesmu. Uh, arī pārsteigts par to, ka tas ir pareizais uh, ceļš, bet es varbūt centīšos īsi uh, pieminēt dažas lietas, jo Nīblērs kundze jau uh, daudz no šīm lietām pieminēja. Lūk par šo te uzņēmējdarbības noslēpumu un vai tas patiešām būs ātrāk, eh, ja mēs izmantosim tādu sistēmu, kā piedāvā komisija, tas viss maksā vairāk naudas, prasa vairāk lau, laika. Es eh, nesaprotu, vai reālajā dzīvē atsevišķi parasti eh, akcionāri varbūt nav ieinteresēti šajos jautājumos, bet institucionālajiem investoriem, lieliem investoriem tāpat ir vairākums un balsu pārsvars, tāpēc es nezinu, vai nebūtu jāskatās uz eh, to, kā laika gaitā ir attīstījušās tradīcijas dalību valstīs un deleģētie akti var būt, ka ir izmantojami. Uh, Bet runājot par trešo pantu, 3A, 3C, varbūt arī 3D, mm, par prasībām sniegt informāciju, šķiet, ka tur nav nekāda nošķīruma starp individuālām akcijām un cita veida akcijām. Man liekas, ka ir jābūt lielākai skaidrībai, kā tas viss ietekmēs izmaksas. Es, protams, saprotu labos nolūkus, bet skaidrība ir nepieciešama. Virkne vēl citu lietu, gribēju izteikties īsi. Un kāda lieta šeit ir noteikti jāiekļauj? Ja mēs skatāmies uz izmaksām, tad ir jārunā arī par saistībām un to vajadzētu atrisināt, atrunāt ļoti precīzi. Kurš tad ir atbildīgs par informācijas sniegšanu, eh, runājot par starptautiskiem uzņēmumiem, kas notiek tad, ja, piemēram, rodas valodas barjera, um, kas tad, ja eh, direktors tieši nevar vērsties eh, pie akcionāriem, tas viss prasa Mm, plašāks debats. Šodien gan tam nav daudz laika. Esmu skeptiski noskaņots par šīs direktīvas saturu. Paldies, Cietkas kungs tagad. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu ēnu referents. Nu, īstenībā Totikungs no Tautas partijas grupas ir ēnu referents, bet viņš nevarēja šodien ierasties, un tāpēc viņš lūdza uh, pateikt to, ko viņš vēlējās teikt. Īstenībā tas, ko viņš gribēja teikt, jau ir pateikt. To teica Angelika, Cecīlija un arī Aksels. Es nevēlos to visu atkārtot, tāpēc, ka mums patiešām nav atlicis daudz laika. Attiecībā uz um, komisijas uh, teikto un uz ziņojumu. Es Koferatī kungu patiešām augstu vērtēju, bet man ir jāsaka, ka mūsu nostāja ir ļoti kritiska. Uzskatu, ka mēs nevarēsim to visu labi īstenot, ja mēs vēlamies uzlabot uzņēmumu darbību. Šeit mēs vienkārši palielināsim birokrātiju un administratīvo slogu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Te ir runa par to, ka tiek sajauktas kopā ļoti labas idejas ar ļoti sliktām idejām. Mums ir jāsaprot, ka Mums ir jāpanāk, lai akcionāri darbotos ilgtermiņā, bet šeit mēs visu metam vienā katlā. Mēs runājam par akcionāru dalību, par darbiniekiem, par darbinieku iesaisti, un īstenībā Te ir arī saistība ar darbinieku tiesībām, ar balsošanas tiesībām, ar um, vadības atalgojumu. Manuprāt, tā ir kļūda visu to jaukt kopā. Mums eh, ir vajadzīgs tāds ziņojums, kas atbilstu uh, zi, uzņēmumu politikai un akcionāriem. Tas viss būtu patiešām noderīgi. Mēs nevaram šeit uzņēmumiem uzlikt vēl papildu pienākumus. Mūsu kolēģi Nīblers kundze runāja par dubultu sistēmu, kas ir uh, saistīta ar uh, uzņēmumu vadības sistēmu vairākās valstīs. Uh, Manā valstī tas jau funkcionē. Te ir runa par tādu institūciju, kas spēlē ļoti nozīmīgu lomu. Tātad te ir runa par akcionāriem, kas dot mandātu šai institūcijai. Ir skaidrs, ka uh, šādus lēmumus tad var atņemt, var atcelt, ja runa par akcionāriem, uh, kas kaut ko izdara nepareizi, tad pastāv iespēja to grozīt. Tātad te ir runa par atalgojumu. Uh, nevajadzētu būt tā, lai uh, atalgojums mainās ik pēc diviem vai trīs gadiem. Ir vienkārši jāpieņem atalgojuma politika katrā uzņēmumā. Ir skaidrs, ka nevar arī, lai privātie uzņēmumi nevarētu darboties uh, brīvajā tirku Eiropas Savienībā. Galu galā atalgojuma noteikumi taču pieder pie brīvā tirkus noteikumiem. Vai ka tas ir jāsaista ar uzņēmuma darbības rezultātiem. Jā, protams, tas ir svarīgi, bet vienlaicīgi ir jāsaglabā arī brīvā tirgus noteikumi un to darbība. Ir jāsaprot, ka katram uzņēmumam ir sava sistēma, kas funkcionē. Mēs nevaram uzņēmumiem uzlikt kaut kādus pienākumus. Tā vietā, lai mēs uzņēmumiem palīdzētu, mēs viņiem tagad bāzīsim spieķus riteņos. Ir iesniegti ļoti daudzi grozījumi, un mēs ceram, ka mēs eh, beigu galā sagatavosim tādu uh, priekšlikumu, kas visiem būs akceptējams. Ja nē, mēs balsosim pret. Paldies! Djurāna kungs. Paldies, priekšādātāji! Pavisam īsi. Jūs mums eh, lūdzāt izteikties īsi, un uh, pirmkārtām es gribētu teikt, ka es neizturos kritiski pret uh, koferatī kunga ziņojumu. Viņš Eh, ir strādājis ar komisijas priekšlikumu, un es viņu apsveicu. Apsveicu par to, ka šajā ziņojumā viņš eh, ir ļoti labi parādījis, ka šī direktīva ir ļoti vajadzīga. Viņš ir mēģinājis eh, panākt, lai mēs atsakāmies no loģikas. Mēs vispār atņemam jau kādu finansiālu loģiku uzņēmumiem. Uh, uzskatu, ka Eiropas Savienība ir izveidojusies tikai tāpēc, ka uzņēmējiem ir šī vidējā un ilgtermiņa vīzija. Nevar teikt, ka darbinieki ir mazsvarīgs, mazsvarīga uzņēmuma sastāvdaļa. Viņi ir ļoti lieli ieguldītāji uzņēmuma tālākā attīstībā. Galu galā finanšu loģika ir skaidra loģika, te ir runa par divu, trīs gadu investīcijām, par peļņu un par to, lai uh, uzņēmums varētu pēc iespējas labāk pelnīt ar savu kapitālu. Tātad te ir, protams, jāņem vērā uh, vidējais un ilgais termiņš, un, manuprāt, tie ir normāli mūsu ekonomikas izdzīvošanas nosacījumi. Un uh, tas arī ļaus mūsu industriju atjaunot un atveseļot. Tieši tāpēc ir ļoti bīstami šeit uzspiest caurdzamību un birokrātiju kā obligātus pienākumus uzņēmumiem. Uh, Es gribētu arī teikt, ka birokrātija uh, eh, baro populismu, un, diemžēl, uh, mēs nezinām, kādos apstākļos cilvēki investē. Ir skaidrs, ka šeit ir jādomā arī par vadības atalgojumu politiku. Es domāju, ka mums vajadzētu, protams, meklēt lielāku caurdzamību, un mums vajadzētu nodrošināt, lai mēs patiešām zinātu, kādas investīcijas pašlaik tiek veiktas Eiropā. Es, protams, nevēlos atgriezties pie vis tā, kas jau ir teicis teikts. Es gribētu tagad eh, noslēgumā pateikt, ka mums vajadzētu galvenokārt padomā par ilgtermiņu. Mani visvairāk uztrauc tas, ka mēs runājam par birokrātiju, par eh, caurredzamību, bet vienlaicīgi mēs uzbāžam uzņēmumiem atkal liekus papīrus. Uzņēmumiem tiek teikts, ka ir visu laiku jāsniedz atskaites. Lielajos franču uzņēmumos pašlaik vairāk laika tiek pavadīts gatavojot ziņojumus finanšu investoriem, nevis veicot reālo rūpniecības vai ekonomikas darbu. Nevajadzētu runāt par birokrātiju. Galvenais eh, birokrātijas veicinātājs uh, nav nec paši uzņēmumi, nec Eiropas parlaments. Tie ir investori. Vēl es gribētu pieminēt, ka runājot par birokrātiju, mēs ļoti labi saprotam, kas notiek investīcijās. Tiek pavadīts ārkārtīgi daudz laika, lai optimizētu finanses. Un mēs nezinām, vai e, šis ir vienkārši zaudēts laiks, vai tā ir birokrātija. Finanšu dienestos ir ārkārtīgi daudz dokumentu, kas ir jāizpilda. Tā kā mēs runājam par ilgtermiņa loģiku un par birokrātiju, un mēs uztraucamies par caurredzamību, mums vajadzētu atteikties no populismu veicināšanas. Mums vajadzētu sagatavot eh, grozījums, kas par to runā, un mēs to arī darīsim. Mums ir jānodrošina, lai mēs saprastu, kas notiek katrā valstī. Vajadzētu paskatīties, eh, cik katrs uzņēmums uh, algot darbiniekus un uh, kādi ir atāgojumi. Mēs līdz ar to sapratīsim, kur tieši tiek veiktas vislielākās investīcijas, kur ir šie darbinieki un kāda ir pēļņa un kas īsti gūst labumu no nodokļu maksāšanas. Tas ir ārkārtīgi būtisks elements, lai atteiktos no īstermiņa loģikas, jo šī īstermiņa loģika ir tikpat bīstama kā citas problēmas. Mēs nevaram līdz ar to uh, veicināt investīciju kapacitāti. Tad, kad es dzirdu, ka Junkers runā par investīciju nepieciešamu Eiropā un par grūtībām tās uh, inicijēt, tad es domāju, ka šeit mēs atrastu ļoti labu avotu investīcijām. Paldies! Eh, Hautās kundze, es gribētu jums atgādināt, ka ministrs gaida ārā, tāpēc izsakieties īsi. Uh, Es gribētu koncentrēties uz saistīto pušu darījumiem, tas ir 9C punkts. Manuprāt, mums vajadzētu patiešām pārdomāt šo jautājumu, jo eh, pašlaik eh, formulējums ziņojumā ir jāuzlabo. Te tiek runāts par saistīto pušu darījumiem, un pašlaik tie ietver arī tādus darījumus, kas attiecas uz parasto uzņēmējdarbību uzņēmumā, un uh, Ja šos darījumus uzskata par saistīto pašu darījumiem, tad tas var komplicēt uzņēmuma darbību pilnīgi neproporcionāli. Es ceru, ka komiteja to izskatīs. Es domāju šeit par uzņēmumu vai uzņēmumu grupu, kurā var būt tūkstošiem darbinieku un akcionāru, un šie uzņēmumi, piemēram, iegūst izējumateriālus no akcionāriem, un šie darījumi uh, var pārsniegt 1% no uzņēmuma līdzekļiem. Ja par šiem darījumiem ir publiski jāziņo un ir vajadzīga trešās puses izvērtēšana, tad tas īstenībā radīs pilnīgi neiespējamu situāciju tālākai uzņēmumu darbībai varbūt tūkstošiem šāda veida parasto uzņēmējdarbības darījumu ar akcionāriem viena gada laikā, tāpēc mums vajadzētu sīkāk paskatīties uz šo punktu, lai mēs nesarežģītu uzņēmumu darbību. Paldies, Koferatī kungs, pilnīgi neiespējama misija jums, bet mēs gribētu dzirdēt ļoti īsus noslēguma vārdus, ja drīkst. Paldies pavisam īsi. Es gribētu pateikties visiem kolēģiem, kas izteicās. Gribētu pateikties par viņu idejām un par ieteikumiem. Un, protams, ja šādas idejas vēl netika paustas, es eh, domāju, ka tās parādīsies grozījumos. Protams, eh, grozījumu izskatīšana un apkopošana nebūs vienkārši tāpēc, ka tika pausti ļoti atšķirīgi viedokļi. Es gribētu kolēģiem atgādināt trīs lietas. Pirmkārt, konkurētspēja un tirgus. Domāju, ka regulēts tirgus ir efektīvs tirgus. Ja nav noteikumu, tad parasti konkurence starp uzņēmumiem izvēršas negodīga. Mums vajadzētu nodrošināt, lai konkurence būtu spēcīgāka un lai uzņēmumiem nāktos konkurēt tirgū. Otrakārt par caurdzamību. Eh, to arī vajag nodrošināt, lai attiecības būtu godīgas. Treškārt par ilgtermiņu. Mums ir jāveicina tāda rīcība, kas ļautu izvairīties no īstermiņa vīzijas. Galu galā mēs investējam un strādājam tieši ilgtermiņam, un pie tā arī vajadzētu pieturēties. Es eh, patiešām nepacietīgi gaidu jūsu grozījumus līdz noteiktiem termiņam, līdz 5. februārim. 23. un 24. februārī mēs izskatīsim grozījumus un komitejā pieņemsim šo tekstu 24. martā. Centīsimies paveikt brīnumu. Paldies, dāmas un kungi! Mums mazliet ir jāizmaina darba kārtība. Atlikušos rīta eh, darba kārtības punktus mēs pārcāsim uz pēcpusdienu. Pēc tam, tad, kad mēs būsim pabeiguši pēcpusdienas darba kārtības punktus, tad vispirms skatīsim pēcpusdienas darba kārtības punktus un pēc tam neizskatītos rīta darba kārtības punktus. Pēcpusdiena būs īsāka tāpēc, ka 34. darba kārtības punkts ir jāatliek, tāpēc, ka referents Karima kungs ir sasirdzis. Lielas paldies! Tagad mums ir tas gods sveikt mūsu vidū Rasničkungu.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

Dāmas un kungi, turpināsim. Tas 29. punkts mūsu darba kārtībā. Vēlos īpaši sirsnīgi sveikt Latvijas tieslietu ministru Rasnečkungu. Esiet sveicināti Šeit tiešām ir ļoti augsts, tāpēc es ceru, ka mūsu sirsnīgā sagaidīšana jums palīdzēs. Un ar nepacietību gaidam jūsu sacīto, kurā jūs sniegsiet pārskatu par uzsvariem prezidentūra. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji kungs, vadātie Eiropas parlamenta deputāti, dāmas un kungi. Man tiešām ir liels prieks būt šodien šeit, lai prezentētu Latvijas prezidentūras prioritātes tieslietu jomā. Un vēl lielāks prieks ir tas, ka varu šīs prioritātes prezentēt savā dzimtajā latviešu valodā. Jāatzīst, ka prezidentūras laiks būs liels izaicinājums Latvijai. Ne tikai tāpēc, ka šī mums ir pirmā reize vadot padomas darbu, bet arī tāpēc, ka tieši šobrīd Eiropas Savienība saskaras ar milzīgiem tiesiskiem un drošības izaicinājumiem. Tiesiskums un drošība ir jo sevišķi aktuāli pēc terora aktiem Francijā. Pirmkārt, es vēlos izteikt līdzjūtību Francijas tautai saistībā ar notikušajiem traģiskajiem notikumiem Parīzē. Latvijas prezidentūra asi nosoda radikalizācijas izpausmes. Lai meklētu kopīgus Eiropas līmeņa risinājumus terorismu apkarošanai, plānojam jau nākamnedēļ Rīgā organizēt ministru diskusiju par tieslietu jomas pasākumiem terorisma novēršanai Eiropas Savienībai ir nopietni jārīkojas, lai izmantotu tās priekšrocības, kas jau atrodas tās arsenālā, lai varētu veiksmīgāk sadarboties, novērst un izmeklēt šādus noziegumus. Tādēļ Latvijas prezidentūra iekļaus šos aktuālos jautājumus prezidentūras darba kārtībā. Līdz ar to mums jāuzsver, ka šobrīd vienlīdz būtiski Latvijas prioritāte ir terorisma novēršana un apkarošana. Tajā pašā laikā Eiropas Savienībai ir jābūt spējīgai ne tikai rast visefektīvākos instrumentus noziedzības un terorisma apkarošanai, bet arī nodrošināt šīs cīņas līdzsvaru ar tiesiskumu un tādiem tiesiskiem risinājumiem, kas balstās uz Eiropas Savienības kopējām vērtībām, personas cieņu un pamatbrīvībām. Cienītie deputāti, mūsu vīzija par Eiropas Savienību ir tāda, ka mēs vēlamies, lai Eiropas Savienība ir veiksmīga. Tā ir pasaulē konkurētspējīga Eiropas Savienība. Mūsu konkurētspējai lielu ieguldījumu spēj sniegt tiesiskums. Citiem vārdiem sakot, tiesiskums izaugsmē. Kā tieslietu ministrs esmu primāri atbildīgs par tieslietu jomu Un esmu pārliecināts, ka tieslietas sniegs savu ieguldījumu konkurētspējīgas Eiropas veidošanā. Tieslietu jomas pasākumi arvien vairāk un plašāk ir nesaraujami saistīti ar ekonomisko izaugsmi, iekšējā tirgus attīstību un stiprināšanu. Vēlos uzsvērt, ka sadarbojoties ar jūriju komiteju, tās kompetences jautājumos mēs dosimies pa 2014. gada Eiropadomes vadlīnijās ieskicēto ceļu. Šis ceļš paredz veidot tiesiskuma telpu Eiropā bez robežām, nodrošinot augstu pamatiesību aizsardzības līmeni un palielinot savstarpējo uzticēšanos tieslietu sistēmām lai beigu beigās veicinātu Eiropas ekonomisko izaugsmi. Juri komitejai šajos jautājumos ir īpaši nozīmīga loma, jo tiesiski stabili vide un mūsdienu sabiedrības vajadzībām atbilstošs un kvalitatīvs tiesiskais ietvars ir pamats Eiropas pilsoņu labklājībai. Esmu pārliecināts, ka labāko rezultātu varam sasniegt ciešā tieslietu padomes un jurī komitejas sadarbībā. Attiecībā uz konkurētspējas veicināšanu īpašu uzmanību nākamajos nepilnos sešos mēnešos veltīsim šādām četrām galvenajām prioritātēm. Pirmkārt, lai pabeigtu preču zīmju reformu, otrkārt, lai panāktu progresu par publisko dokumentu legalizācijas prasību atcelšanas regulu. Treškārt, lai noslēgtu darbu ar maza apmēra prasību regulējumu un vienotos ar parlamentu. Ceturtkārt, lai īstenotu Eiropas Savienības vispārējās tiesas reformu pirmkārt par preču zīmju reformu itālijas prezidentūras laikā esam sasnieguši būtisku progresu triju trialogu sesiju ietvaros un esam apņēmības pilni savas prezidentūras laikā šo reformu noslēgt. Lai to īstenotu, mēs vispirms sadarbībā ar jums veltīsim laiku tehniskiem darbam, kur apzināsim atlikušos jautājumus kas ir izcināmi trialoga sesijās. Rūpīgi strādāsim, lai līdz pavasarim panāktu savstarpējo vienošanos. Šajā kontekstā vēlos pieminēt arī komercnoslēpumu direktīvu, par ko esam gatavi runāt ar Eiropas parlamentu, tiklīdz Eiropas parlaments būs gatavs to darīt. Otrakārt, par publisko dokumentu legalizācijas prasību atcelšanu lai atvieglotu pilsoņu brīvu pārvietošanos latvijas prezidentūra veltīs īpašu uzmanību un mūsu mērķis ir pēc ilgākām un komplicētām diskusijām padomē panākt ievērojamu progresu šajā jomā. Uzskatu, ka juridiskās nianses nevar būt par šķērsli, lai izstrādātu šo tiesību aktu ar Eiropas līmeņa pievienoto vērtību. Viens no jautājumiem, kas kavēja progresu, bija atšķirīgie viedokļi par to, kuriem dokumentiem atcelt legalizācijas prasību. 2014. gada decembrī Tieslietu padomu vienojās par piesardzīgu pieeju, atcelt legalizāciju tikai civilstāvokļa aktiem. Ja regula praksē darbosies veiksmīgi, tad būs pamats domāt par regulas piemērošanu arī cita veida dokumentiem un paplašināt savstarpējās uzticēšanās aptvērumu. Plānojam turpināt rūpīgu tehnisku un arī politisku darbu, lai saglabātu momentumu un pēc iespējas ātrāk panāktu vienošanos padomē. Un darīsim visu, kas mūsu rokās, lai uzsāktu diskusijas ar Eiropas parlamentu, cik ātri vien tas ir iespējams. Treškārt, par maza apmēra prasību regulas pārskatīšanu un pieņemšanu. Tas ir vēl viens no pasākumiem tiesiskuma izaugsmai un mūsu prioritāšu darba kārtības ietvaros. Tieslietu padomu 2014. gada decembrī vienojās par savu nostāju. Līdz ar to esam gatavi uzsākt sarunas ar parlamentu, un es ļoti ceru, ka mums izdosies vienoties Latvijas prezidentūras laikā tuvāko sešu mēnešu laikā. Lai sekmētu sadarbību, esam gatavi ar jums dalīties ar padomas darba grupu diskusiju rezultātiem, argumentiem un atziņām. Ceturtā prioritāte - Eiropas Savienības vispārējās tiesas reforma. Latvijas prezidentūras laikā mums ir nepieciešams strauji virzīties tālāk šajā jomā. Ja jūs to jau zināt, kā jūs jau to zināt, jau šobrīd vispārējai tiesai trūkst kapacitātes, lai saulēcīgi iztiesātu iesniegtās lietas. Padomi kā risinājumu saskata tiesnešu skaita palielināšanu. No brīža, kad Eiropas Savienības tiesa iesniedz savu sākotnējo piedāvājumu reformas īstenošanai 2011. gadā, neizskatīto lietu skaits vispārējā tiesā ir ievērojami palielinājies. Atsevišķu kategoriju lietās uzņēmēji gaida pat vairāk nekā četrus gadus līdz spriedumu pasludināšanai. Lietu ietvaros iesaldētie līdzekļi, nereti vairāk miljonu eiro, nevar tikt investēti Eiropas Savienības ekonomikā. Tajā skaitā tie nevar tikt investēti jaunu darba vietu radīšanā. Pirmo reizi Eiropas Savienības tiesā ir iesniegts prasības par zaudējumu atlīdzību par saulēcīgu lietas neizskatīšanu, kas būtiski kaitē Eiropas Savienības reputācijai. Mums ir jārīkojas, mums ir jārīkojas kopā, lai atrastu risinājumu. Šobrīd padomas ietvaros ir iezīmējies iespējamais kompromiss, kas paredz veikt reformas, maksimāli izmantojot un pārdalot jau esošās Eiropas Savienības tiesas reform, resursus. Reformu paredzēts īstenot trīs posmos un pabeigt to 2019. gadā. Pirmajā posmā tiktu izveidots 12 jaunas tiesnešu amata vietas, par kurām Eiropas parlaments jau ir devis savu piekrišanu. Otrajā posmā vispārējai tiesai tiktu pievienota Eiropas Savienības civildienas tiesa, tādējādi iegūstot papildus septiņas tiesneša amata vietas. Trešajā posmā tiktu izveidotas atlikušās deviņas tiesneša vietas attiecībā uz reformas izmaksām jāatzīmē ka prezidentūras piedāvājums jau tagad par divdesmit pieciem procentiem samazina reformu izmaksas salīdzinot ar Eiropas Savienības tiesas sākotnējo piedāvājumu. Kopējās reformas izmaksas tagad ir 0,01% no Eiropas Savienības kopējā budžeta. Visbeidzot, ļaujiet man vērst jūsu uzmanību, ka neīstenojot šo reformu, finanšu izmaksas Eiropas Savienības budžetam būs ievērojami, ievērojami lielākas, ja runājam par ilgtermiņu. Jau šodien mums ir jādomā par nākotni un ilgtermiņu Eiropas Savienības attīstību un konkurētspēju. Latvijas prezidentūras laikā plānojam turpināt darbu pie vispārējās tiesas reformas īstenošanas un uzsākt sarunas ar Eiropas parlamentu ar mērķi vienoties par reformas īstenošanu. Paralēli ir jāpanāk vienošanās starp dalību valstīm saistībā ar vispārējās tiesas papildu tiesnešu iecelšanas kārtību, eh, kas varētu būt sarežģītākais jautājums, bet mēs ļoti ceram to veiksmīgi atrisināt. Godātie deputāti, papildus izceltiem jautājumiem Latvijas prezidentūrā turpinās darbu ar jau iesāktiem un aktuāliem jūrī komisijas kompetences jautājumiem. Akcionāru tiesību direktīva, kā arī viena īpašnieka sabiedrības direktīva. Šeit plānojam nodrošināt nepieciešamo ekspertu un politiskā līmeņa debates, lai varētu nevilcinoties spērt soļus, kas ir nepieciešami turpmākai virzībai un šīs jomas attīstībai. Vienlaikus turpināsim darbu ar autortiesību jautājumiem, kas Latvijā ir kultūras ministra kompetencē. Un turpināsim darbu ar dzimumu līdztiesības jautājumiem, kas Latvijā ir labklājības ministra kompetencē. Uzskatu, ka šie jautājumi ir nozīmīgi jūri komitejas un Eiropas kopējās dienas kārtībā. Tādēļ vēlos minēt, ka Latvijas prezidentūra aktīvi strādās arī pie šiem priekšlikumiem. Tieslietu padomas vārdā vēlos pateikt īpaši lielu paldies jums par konstruktīvo sadarbību pie maksātnespējas regulas, kuras formālā pieņemšana ieplānota Latvijas prezidentūras laikā pēc juristu lingvistu darba noslēgšanas. Uzskatu, ka Eiropas likumdevēju darbs pie maksātnespējas regulas grozīšanas bija izcils starp institucionālās sadarbības piemērs. Vienlaikus tas kalpo par pierādījumu, ka varam atrast ātrus risinājumus Eiropas izaugsmes veicināšanai pašā noslēgumā vēlos minēt ka viena no latvijas prezidentūras prioritātēm visās nozarēs tajā skaitā arī tieslietās būs ciešāka sadarbība ar austrumu partnerības valstīm. piekritīsiet eiropas izaugsme būs veiksmīgāka tad kad tai kaimiņos būs demokrātiskas un tiesiskas valstis. Ceru uz tikpat veiksmīgu Tieslietu padomas un jūrija komitejas sadarbību arī turpmākajos sešos mēnešos. Cienījamie deputāti, Latvijas prezidentūra ir gatava veicināt kompromisus, meklēt veidus, kā aktualizēt Eiropas pilsoņiem svarīgos jautājumus, kā arī darīt visu iespējamo, lai kopīgi, kopīgiem spēkiem sasniegtu ātru, bet kvalitatīvu rezultātu. Jūrija komitejas un padomjas kopīga un veiksmīga sadarbība ir tas priekšnoteikums, lai Eiropas Savienība sekmīgi tiktu galā ar tās tiesiskuma un drošības izaicinājumiem. Mums tas ir pa spēkam. Paldies! Thank you. you, Mr. Minister. Paldies, ministra kungs. Ja jūs atļausiet, tad eh, komitejas deputāti gribētu jums uzdot dažus jautājumus. Ja jūs piekrītat, mēs sagrupēsim vairākus jautājumus kopā, un tad jūs varēsiet eh, atbildēt uz tiem eh, tāpat kopā. Es gribētu tagad ļaunprātīgi izmantot savu um, stāvokli kā priekšādātājs, un es gribētu uzdot pirmo jautājumu. Es gribētu zināt, vai prezidentūras laikā jūs esat gatavi sākt sarunas par um, starp iestāžu nolīgumu par labāku likumdošanu. Tas ir mans jautājums. Un tagad došu vārdu Cievkas kungam. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Ministra kungs, pirmkārtām mēs gribētu jūs sveikt mūsu vidū juridiskajā komitejā. Mēs eh, priecājamies, ka esat mūsu vidū, ka esat varējis ierasties uz šo viedokļu apmaiņu, un mēs eh, priecājamies arī par to, ka jūs mm, esat mūs iepazīstinājis ar prezidentūras prioritātēm, un mēs vēlamies jums vēlēt daudz veiksmes. Mēs ceram, ka kopā mēs to panāksim. Uh, piecas prioritātes, un vēl jums ir palikuši mazliet vairāk par pieciem mēnešiem. Domāju, ka tas tā labi saskan. Galu galā, ja būtu pārāk daudz prioritāšu, tad eh, tās varētu kaut kur pazust. Un īsnībā sākumā daudzi vēlas eh, pateikt, ka darīs vairāk, kā tas ir reāli iespējams. Domāju, ka tas attiecas uz pilnīgi visiem. Es domāju, ka ja starp iestādēm būs eh, laba sadarbība, tad mēs varēsim pavisam ātri un efektīvi atrast eh, risinājumus tiem tiesību aktiem, kurus gaida gan Eiropas Savienības pilsoņi, gan uzņēmumi. Man ir tas eh, gods būt referentam par maksātnespējas jautājumiem, kurus jūs arī pieminējāt. Tas ir tāds milzīgs piedzīvojums un vienlaicīgi arī ļoti interesants darbs. Mēs sadarbojāmies ar Itālijas prezidentūru, ar um, padome, ar komisiju, un beigās esam sagatavojuši tekstu, kas, manuprāt, ir veiksmīgs. Es uh, ceru, ka februāra plenāra sesijā Eiropas parlaments varēs to pieņemt. Tagad pievērsīšos konkrētākiem jautājumiem. Viens no svarīgākajiem elementiem jūsu prezidentūras laikā, ministra kungs, ir uh, um, Eiropas tiesas reforma. Es gribētu teikt, ka šeit, šajā, ir cilvēki, kas jums varēs palīdzēt. Mēs dosimies uz Luksemburgu un um, mēģināsim panākt, lai šī lieta virzās uz priekšu. Mums ir bijušas jau dažādas viedokļu apmaiņas, un um, mums noteikti tādas vēl būs. Mēs visi esam viensprātis par lūko. Tiesa ja tā nedarbojas pietiekami labi, tā rada sliktu tēlu Eiropas Savienībai. Un īstenībā, ja mēs atstāsim visu kā ir, tad lietas tiesā iestrēgs vēl ilgāk. Tad nebūs runa par mēnešiem, kas tiek veltīti viens lietas izskatīšanai, bet par gadiem. Mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai jums palīdzētu. Tagad jautājums. Vai jums ir kādi priekšlikumi, ko jūs gribētu iesniegt padomei, priekšlikumi, kas ļautu virzīt uz priekšu papildu tiesnešu jautājumu. Pašlaik šķiet, ka tā ir vienīgā lieta, kas mūs bremzē un neļauj virzīties uz priekšu. Paldies, Kavadas kungs! Ministra kungs, paldies priekšādētāji, ministra kungs, šis ir patiešām īpašs brīdis mēs eh, tiekamies ar jūsu valsts pārstāvjiem 25 gadus pēc eh, brīvības iegūšanas, un jūs tagad eh, esat ļoti vadošā lomā Eiropā. Es varu tikai pievienoties jūsu lepnumam. Mēs visi esam par to ļoti priecīgi. Prezidentūras mm, laiks ir pienācis jums ļoti grūtā brīdī. Mēs saskaramies ar smagu ģeopolitisko situāciju, ar draudiem. Eiropā atkal ir parādījusies nedrošība. Desmit gadu laikā uh, trīs terorismu viļņi - 2004. gads Madrida, pēc tam Londona un tagad Parīze, kuru jūs uh, pieminējāt savā runā. Mans jautājums ir ļoti vienkāršs. Kā jūs varēsiet uh, izmantot šos apstākļus, tādā labā šī vārda nozīmē, lai virzīt uz priekšu tiesiskumu Eiropā, lai to atbalstītu? Vai jūs darīsiet kaut ko tiesībā uz tiesām, varbūt uh, Eiropas prokuroru biroju? Mēs ceram, lai šī situācija virzītos uz priekšu pēc iespējas efektīvāk un lai mēs varētu vērsties pret noziedzniekiem. Otrais jautājums mēs vēl ar vienu nesam nodrošinājuši pietiekamu labu pamatiesību hartas ievērošanu. Un šeit es gribu atsaukties uz Ungāriju. Vai jūs kaut ko darīsiet eh, šīs lietas labā? Šķiet, ka šeit eh, ir bijis jau pietiekami daudz dažādu zaudējumu. Paldies, dosim tagad vārdu Radeva kungam. Благодаря, господин председател. Уваж... Paldies, priekšādātāji. Ministra kungs, es vēlētos jūsu sveikt, jo šī ir pirmā Latvijas prezidentūra vēsturē, un es ceru, ka arī prezidentūras beigās es varēšu jūs apsveikt par labi paveiktu darbu. Mans jautājums ir tieši tāds pats, uh, kādu tikko jums uzdeva mūsu priekšsādētājs. Proti gribu runāt par eh, starp institūciju nolīgumu par labāku pārvaldību. Šis eh, teksts ir daļa no komisijas darba programmas eh, šim gadam, un to vajadzētu patē, paveikt pēc iespējas ātrāk, lai varētu nodrošināt labāku sadarbību starp institūcijām un uh, labāku likumdošanu. Ko jūs darīsiet prezidentūras vadībā, lai uh, nodrošinātu to, kā komisija paveic savu darbu, un lai dalībvalstis padomē pieņemtu šo nolīgumu, lai likumdošana Eiropā būtu labāka. Paldies, tagad došu vārdu ministra kungam, lai viņš varētu atbildēt uz šiem četriem jautājumiem, un pēc tam atkal deputāti varēs uzdot četrus jautājumus. Jā, godātie kolēģi, starp institūciju pārvaldības jautājums šķiet izskanēja visbiežāk, un laikam tad ar to arī jāsāk atbildot gan uz spīkera, uz priekšsēdētājas deputāta Svobodas kunga jautājumu, gan arī uz. Okay. Gan arī uz deputāta Radevu jautājumu. Jāsaka, ka prezidentūra ir ieinteresēta, protams, labākā pārvaldībā. Un, protams, mēs gaidīsim komisijas priekšlikumus efektīvākam un ātrākam likumdošanas procesam, taču uh, varu teikt, ka viens no laba un efektīva likumdošanas procesa rādītājiem ir tas, uh, cik aktīvi Eh, Eiropas eh, padomē piedalās dalībvalstis, eh, Eiropas Eiropadomas sēdē, cik aktīvi dalībvalstis piedalās ministru līmenī. Un, un, un šajās sēdēs, protams, vajadzētu veicināt to, lai vienmēr ikviena no mūsu valstīm pārstāvētu ministrs kā galvenā amatpersona. Un, ja prasa tieši man, tad es redzu, ka ministriem jābūt arī aktīvākiem sadarbībā gan ar komisiju, gan ar, uh, gan ar, ar, ar Eiropas parlamenta deputātiem, ar savu komiteju deputātiem. Tas ir mans viedoklis, un uh, to man šķiet neviens grozīt nevar. Tātad pamata pamats ir ikvienas dalībvalsts ministru aktivitāti šajā mūsu kopīgajā darbā. Eh, atbildot, atbildot uz jautājumu par Eiropas Savienības tiesu, jā, protams, liels paldies Zvifkas kungam ir par padarīto eh, maksātnespējas eh, jautājumu risināšanā un virzīšanā, un tiešām ir, es pat viņu zināmā mērā apskaužu, uh, kā cilvēku, kas ir liela, ļoti eh, labi padarīta darba noslēguma posmā, eh, mēs tikai esam sākuma posmā eh, par, par, par Eiropas Savienības tiesu jautājums, es precizēšu, bija tātad Eiropas Savienības tiesas reformas gaita, protams, būs atkarīga arī ļoti lielā mērā no Eiropas komisijas atbalsta un no tā, kā mēs e, spēsim rast līdzekļus šai reformai, kas ir smagākais jautājums, un es ceru, mēs to atrisināsim veiksmīgi. Tā vēl. Bija jautājums, kas ir šeit celšana. Tiesnešu iecelšanas kārtībai acīm redzot būs eh, vajadzīgas eh, nu, nopietnas pārunas, eh, jo viedokļi pagaidām ir ļoti dažādi, bet arī te mēs ceram atrast kompromisu, un jo intensīvāk mēs strādāsim, jo es ceru arī kompromisu ātrāk atradīsim. Jebkurā gadījumā mēs piedāvāsim parlamentam konkrētu risinājumu. Par ko? Jā, deputātam Kavadam <clears throat> arī liels paldies par labiem vārdiem. Tiešām Latvija pirmo reizi pēc neatkarības atjaunošanas ir, nu, teiksim, Eiropas Savienības zenītā Un mums ir liels gods, liela atbildība šos sešus mēnešus strādāt. Un, ja runājam par terorismu noziedzības or, apkarošanas pasākumiem, tad sadarbībā ar iekšlietu padomi mēs uh, jau neformālajā sanāksmē, kas būs 29. un 30. janvārī Rīgā, uh, ieliksim ļoti nozīmīgu pamatu turpmākajam darbam. Varu vien informēt, ka mums ir vienošanās arī ar Francijas tieslietu ministri, eh, un eh, viņai būs priekšlikuma acīm redzot jau mūsu turpmākajam darbam. Eh, ir izskanējušas daudz un dažādas idejas pat līdz tam, ka Eiropas Savienībai ir vajadzīgs kaut kas līdzīgs FBI vai SCI. Uh, es ar tik skaļiem paziņojumiem nesteigtos, bet jebkurā gadījumā ir jau izstrādāti vairākiem ministriem konkrēti priekšlikumi. Un mums ir ļoti liels cerības, ka neformālā padome iekšlietu un tieslietu ministra neformālā padome Rīgā būs liels solis turpmākajā darbā uz priekšu. Uh, thank you very much. Paldies. Dodu vārdu Hautalas kundzei. Paldies, priekšēdētāji. Ministra kungs, es uh, gribētu vērsties pie jums ar jautājumu par uh, civiltiesībām un jo īpaši ģimenes tiesībām. Vakar uzklausījām komisāru Jurovu, un viņa teica, ka Viņa turpinās strādāt Latvijas eh, prezidentūras eh, laikā pie dažādām eh, ģimenes tiesību lietām. Galvenokārt viņa runāja par to, ka daudzas dalībvalstis jau ir pieņēmušas viena dzimuma partnerības savā Uh, savās tiesībās. Es gribētu zināt, ko tieši Latvijas prezidentūra darīs savas darbības laikā šajā jomā. Varbūt jūs varētu arī norādīt uz citiem jautājumiem uh, civiltiesību jomā, kas uh, Latvijas prezidentūrai ir īpaši būtiski. Paldies, Gutlāns kundze. Paldies, um, ministra kungs. Man arī ir liels prieks eh, par to, ka var jums uzdot jautājumu. Esmu ļoti priecīga, ka jūsu valsts vadīs Eiropas Savienību. Personīgi es eh, mācījos par Latviju, eh, par Latvijas pārējas periodu, tad, kad es studēju ekonomiku. Un es patiešām priecājos, ka jūs esat tagad Eiropas Savienības dalība valsts un pie tam prezidējošā valsts Eiropas Savienībā. Uh, Man ir jautājums par uh, in your uh, speech here. Uh, uzņēmumiem un apakšu uzņēmumiem. Es arī uzklausīju Juravas kundzi vakar un šķiet, ka viņa piekrīt manam jautājumam. Pastāv problēmas ar um, šiem priekšlikumiem. Uh, kas eh, pašlaik ir sagatavoti. Šķiet, ka tādi nenopietni uzņēmumi varētu meklēt eh, sev piemērotāko likumdošanu attiecīgā Eiropas Savienības valstī, un šādu situāciju mēs negribētu pieļaut Eiropas Savienībā. Tad, tad ja uh, uzņēmums nevar reģistrēties vienā dalībvalstī un tad pēc tam uh, reģistrējas kādā citā dalībvalstī, šeit var rasties tāda pastkastīši, pastas, pastkastīšu firmu problēma. Tas radīs problēmas gan nodokļu sistēmai, gan arī arotbiedrībām un uh, radīs sarečījumus darba tiesībās un darba tirgū. Uh, Mani iedrošināja tas, ko jūs teicāt, ka jūs gatavosiet augsta līmeņa ekspertu seminārus par šiem jautājumiem, taču es gribētu dzirdēt jūsu personīgo viedokli šajā jautājumā. Pašlaik, ja mēs runājam par sagatavoto priekšlikumu, mēs varētu saskarties ar tādām problēmām, ka uzņēmumi meklēs sev uh, Uh, vispiemērotākos apstākļus, proti tādus mm, apstākļus, kas neapmierina darbiniekus, kas darbiniekiem ir vissliktākie. Thank you, Mr. Anderson. Paldies, uh, Anderson kungs. Thank you, minister. Paldies, ministra kungs. Es uh, gribētu vēlēt jums veiksmīgu prezidentūru un jo īpaši es gribu pieminēt arī traģiskos notikumus Parīzē. Protams, mēs jūtam vajadzību kaut ko pēc tiem darīt, bet mums nevajadzētu šeit pārsteigties. Gribu runāt par Marakešas līgumu, par mm, cilvēkiem, kas ir neredzīgi vai kuriem ir kādas redzes problēmas. Eiropas Savienība ir parakstījusi šo līgumu un komisija ir ieteikusi to ratificēt. Mēs gaidām padomas lēmumu, kas ļautu ratificēt Marakešas līgumu. Taču šķiet, ka šis jautājums ir kaut kur iestrēdzis padomē. Es ceru, ka Latvijas prezidentūra pavisam drīz atrisinās šo jautājumu un risinājums būs pozitīvs. Lūdzu, sakiet, ka tā būs. Thank you. Paldies. Gēringeres kundze. Dziękuję bardzo. E, chciałam pogratulować. E, Paldies. Gribēju sākumā apsveikt ministra kungu par viņa ļoti konkrētajiem izteikumiem par to, ka viņš ļoti skaidri pauda savas prioritātes. Ministra kungs, e, šīs ziņas ir patiešām pozitīvas. Ir ļoti labi dzirdēt, ka projekti ir pietiekami skaidri, ka tos var rezumēt dažos punktos. Es darīšu visu iespējamo, lai es panāktu kompromisu pie tā dokumenta, pie kuras strādāju. Vēl gribēju izteikt kādu komentāru, ministra kungs. Padomē, jūs vadīsiet vairākas svarīgas sanāksmes. Ir kāda lieta, kas mani mazliet mulsina. Ir vairākas valstis, kur pamatiesību harta netiek piemērot, tā skaitā mana valsts. Tas bieži tiek piemirsts. Domāju, ka visiem Eiropas Savienības pilsoņiem ir tiesības uz vienādu tiesisko aizsardzību. Es gribētu, lai jūs ķertos klāt šī jautājuma risināšanai vajadzētu pieprasīt, lai visas valstis ievēro šo tiesību aktu un lai visi pilsoņi varētu gūt to aizsardzību, ko paredz pamatiesību harta. Paldies! Pēdējais jautājums eh, to uzdos Budas kungs. Domnule președinte, mulțumesc, domnule ministru, bun venit. Paldies, priekšādātāji. Es gribētu sirsnīgi sveikt ministru mūsu komitejas sanāksmē. Es gribētu dzirdēt, vai jums ir viedoklis par regulējumu Eiropas Savienības līmenī attiecībā uz fizisku personu mazā, maksātnespēju. Pašlaik maksātnespējas regulējums attiecas tikai uz uzņēmumiem, uz juridiskām personām. Bet fiziskas personas arī var kļūt maksāt nespējīgas, īpaši ņemot vērā ekonomisko krīzi, kas vēl ar vien plosās Eiropā. Ļoti bieži bankas palielina procentu likmes, un fiziskas personas vairs nespēja samaksāt savus kredītmaksājumus. Vai jums ir kāds viedoklis šajā jautājumā? Mr. Minister, you have the floor. Ministra kungs, jums vārds. kaut ko aizmirsīšu. Paldies, kolēģi, par jautājumiem. <clears throat> Eh, vispirms tādā secībā, kā šie jautājumi tika uzdoti, vēlos atbildēt eh, eh, deputātei Hautelē. Jā, protams, šie jautājumi ir sensitīvi un, un, un diskusijās, teiksim, par partneru pārobežu regulu ir, ir e, iestājusies pauze, lai atsevišķas valsts varētu pārdomāt un varbūt precizēt savu pozīciju. E, Latviju, respektējot šo dalību valstu vēlmu, Latvijas prezidentūra politisko diskusiju par e, regulām rīkotnē plāno. Paredzams, ka pie diskusijas padomē padoma atgriezīsies šī gada otrajā pusē Luksemburgas prezidentūras laikā. Uh, Eh, ja runājam par eh, diskriminācijas ierobežojumu, tad, protams, eh, par jebkādas diskriminācijas ierobežošanu, tad mēs savas prezidentūras laikā to atbalstīsim. Mēs esam stingri pret jebkādu diskrimināciju visās Eiropas Savienības dalību valstīs. Uh, Bet vienlaikus, ja runājam par civiltiesisko regulējumu un katras valsts tradīcijām un īpatnībām, tad katras valsts kompetencē ir pašai izlemt, kādas ir šīs civiltiesiskās savienības un kā tās risināmas eh, valsts reģistrācijas ceļā. Eh, par to arī liecina vairāk Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedumi, kuri skaidri pasaka, ka tā ir valsts kompetence, un valsts pati izvēlās šo savienības formu. Ehm, runājot vēl par civiltiesisko aspektu, jā, šobrīd ļoti sarežģīts ir bērnu ehm, nolaupīšanas konvencijas jautājums. Ehm, mēs kā prezidentūra darīsim visu, lai panāktu vienošanos dalību valstu starpā. Nākamā tehniskā Sanāksme paredzēta 28. janvārī. Nu, un, protams, e, Eiropas Savienības tiesas spriedums 1.13 e, rada vēl papildus jautājums šajās sarunās, kā tad īsti mēs turpmāk piemērosim e, šos instrumentus. Nākamais deputāts, kuram es vēlētu <clears throat> deputāte Gutlande eh, par vienu īpašnieku sabiedrības direktīvu. Nu, jāsaka tā, ka Itālijas prezidentūra ir panākusi jau labu progresu un Latvija centīsies noslēgt diskusijas padomē, eh, lai saņemtu mandātu sarunām ar Eiropas parlamentu. Ja runā par sabiedrības sēdekli apzināmies, ka šis ir viens no centrāliem jautājumiem regulas projektā un mēģināsim rast kompromisu. Deputāts Andersens jautā par Mārakešas līgumu. Latvijas prezidentūra atbalsta šī līguma mērķi uzlabot iespējas vairedzīgiem un neredzīgiem cilvēkiem piedalīties sabiedrības dzīvē, kultūras dzīvē. Latvijas prezidentūra sniegs ieguldījumu, lai sekmētu šī līguma ratifi ratificēšanu Eiropas, visas Eiropas Savienības vārdā. Nu, centīsimies arī atrisināt, cik iespējams ātri var institucionālo aspektu. Sveiki. atbildot uz eh, deputātas Geringers jautājumu. Jā, mēs apzināmies, ka harts ratificēšana ir politiski būtiska. Vienīgais, ko var teikt, ka Latvijas prezidentūra cer, ka šīs valsts tos darīs. Tā tas ir viss, jā? Būtu vēl bija. Ā, tas man bija. Jā, deputāts Būda jautā par fizisko personu maksātnespēju. Tas ir aktuāls jautājums, es domāju, praktiski visās dalību valstīs. Tas ir uh, aktuāls jautājums tāpēc, ka nekustamā īpašuma burbulis skāra lielāko daļu Eiropas valstu, dažas valsts īpaši smagi. Uh, Un kreditēšanas politikas rezultātā, protams, mums ir izveidojusies gan rīzē vesela paudze daudzās valstīs, kas ir šo parādu jūgā, eh, jebkādas komisijas iniciatīvas, kas varētu vērst lietas pa labu, būtu atbalstāmas, jebkurā gadījumā eh, daudzās dalībvalstīs šobrīd aktuāls ir nolikto atslēgu principu jautājums – kā viens no taisnīgiem risinājumiem, un daudzās dalībvalstīs šobrīd ir arī fiziskās personas maksāt nespējas saistību izpildes termiņu diferencēšana un uh, kur parādi nav pārāk lieli, līdz 100 tūkstoši eiro, tur šī izpilde varētu būt uh, līdz vienam gadam. Uh, jebkurā gadījumā skaidrs, ka te ir ļoti, ļoti nopietnas darbs, bet jārēķinās arī ar to, ka te ir uh, pretējas puses ir kredītdevēja un kredītņēmēji, un jārēķinās arī ar to, ka Komercbanku lobijs ir ļoti spēcīgs. Tātad daudz kas būs atkarīgs no tā, kā mēs visi strādāsim kopā. Jā, un ja runā vēl par jauno regulu, tad, protams, tā atvieglos procedūras pārobežu gadījumos. Paldies. Uh, Mr. Minister, thereby we have. Ministra kungs, jautājumu vairāk deputātiem nav. Es gribētu jums pateikties par to, ka varējāt ierasties un varējāt uh, izklāstīt Latvijas prezidentūras prioritātes. Kā jūs redzat, Juridiskā komiteja ir um, gatava sadarboties ar uh, Latvijas prezidentūru, un mēs patiešām cerām, ka, kā jau tas tika minēts, ka mēs varēsim jūs apsveikt arī prezidentūras beigās par labi paveiktu darbu. Darbu, ko mēs būsim paveikuši kopā. Lielas paldies vēlreiz, ka ieradāties! Thank you. Uh, uh members, one... Godāmie deputāti, man ir vēl viens paziņojums. Tas attiecas uz 27. darba kārtības punktu par transatlantisko investīciju partnerības nolīgumu. Mēs mēģināsim to pārcelt uz nākamo darba kārtības punktu, tāpēc, ka referents uh, Foss, diemžēl, nevarēs ierasties uz pēcpazīnas sanāksmi. Ceram uz jūs izpratni. Un labu aptīti!